Dear colleagues, good afternoon. Kolēģi. It's This has been a long, ongoing session of the Libe Committee. We got started. Dargie kolēģi, ieņemiet vietas. Šī ir Libe komitejas sēde. Mēs sākām no eh, vakar no rīta, un šī ir jau ceturtā sesija pēcpusdienas. Tātad eh, kopīgā Libe un sieviešu tiesību komitejas sanāksme. Un es apsveicu Gustavsonu kungu, kurš mums stādīs priekšā darba kārtībā 16. punktu par eh, minim, minimāliem standartiem attiecībā uz noziegumos cietušo personu aizsardzību, atbalstu un tiesībām. Mums ir divas referentes no Libe komitejas ir Tereza Jimenez Beseril un eh, ir eh, Antonija Parvanova. Mēs šodien izskatīsim grozījumus un eh, noteiksim termiņu grozījumu sagatavošanai.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 kā Lopes Agilāra kungs tikko teica, mums ir bijusi laba sadarbība starp komitejām un, kā jūs redzat, rezultāts ir ļoti pozitīvs. Šajā priekšlikumā mēs varam arī teikt, ka ir vairāki papildus e, priekšlikumi un ir bijusi liela interese e, referentes eh, padarījušas ļoti eh, labu darbu, un es viņas gribētu apsveikt. Un arī tiek gatavoti papildus grozījumi, tātad tas nozīmē, ka referentēm šis dokuments ir izdevies. Tiek mēģināts nostiprināt noziegumos cietušo eh, tiesības jo ir eh, cietušie, kam ir vajadzīgs papildus atbalsts un kā eh, līdztiesības komitejas priekšsēdētājs es priecājos atzīmēt, ka daudzos grozījumos ir runa par vārdarbību ģimenē un ļoti bieži mēs runājam par vardarbību pret eh, sievietēm un es ceru, ka šī ražīgā sadarbība turpināsies. Mēs balsosim par šo nākamajā eh, nedēļā. Un tagad vārds priekšsēdētājiem. Paldies, Gustavson kungs. Jā, tā tas ir, ka mēs esam sadarbojušies vairākas reizes un turpināsim. Pēc tam, kad referentes uzstāsies, mēs dosim vārdu arī komisijas un padomas pārstāvjiem un citiem, lai varētu noteikt datumu balsošanai. Un, protams, būs arī diskusija. Sāksim ar to, ka noklausīsimies Libe komitejas eh, referenti Himenes Beseril kundzi lūdzu. Visto que en el anterior eh, Es esmu pateicīga mm, nu, priekšiem kolēģiem, kas strādāja. Var tikai pateikt par Vandāmas kundzi, lūdzu, vārds jums. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu vispirms pateikties Himēnes kurzē par lielisko sadarbību šajā visnotaļ sarežģītajā jautājumā. Un vēl gribu pateikties visiem kolēģiem, nēnu referentiem, par vairāk pār par 500 grozījumiem, ko esam saņēmuši. Un mūsu abu vārdā mm, varu sacīt, ka vairums no grozījumiem saskana ar mūsu galveno domāšanas veidu, ko vēlamies atainot šajā ziņojumā. Gribu pateikties Anģelai un Robels no eh, Sieviešu tiesībai sardzības komitejas sekretariātu Nu, mēs strādājam kopā, lai sagatavotu kompromisu grozījumus un arī, lai glābtu abu komitejas uh, locekļu dzīvi, sagatavojot ļoti labu balsošanas sarakstu. Un tagad es gribētu pievērst uzmanību galvenajiem punktiem, kuri mūsu skatījumā šajā ziņojumā ir svarīgi un uh, galvenokārt gūž mūsu uzmanību. Pirmkārt, definīcijas. Man mans galvenais iebildums, mans galvenais mērķis bija upura visaptvaroša definīcija, kas tika pieņemta ar ēs līmeni. Un kopā ar sieviešu tiesību komitejas aizsakļiem mēs mēģinājām te apvienot sieviešu tiesību izpratni šeit. Pirmkārt ir runa par vardarbību un otrkārt par vardarbību, jā, vardarbības veicināšanu. Te nav tik daudz runas par pašu upuru, bet ieprējamo, iespējamo vardarbības veicēja raksturojumu un noziegumu raksturojumu. Un te mēs arī pievērsāmies, ņēmām vērā Eiropas padomes uh, konvenciju par um, vardarbību pret sievietēm un tās novēršanu. Šī direktīva ir horizontāla direktīva, tad pirmkārt mēs uzskatām, ka tai tad būtu jābūt uh, neitrālai attiecībā pret dzimumu, taču tai būtu jāuzsver, ka īpaši no vardarbības ir sievietes. Un tāpēc mēs skaidri definīcijā norādām ka tās, ka vārdarbības skar sievi, eh, starp, skar personu eh, saskaņā attiecībā uz viņu dzimumu, jo īpaši sievietes. Un šai ziņā mēs uzsveram, ka šis jautājums īpaši skar sievietes, jo viņas ir eh, finansiāli atkarīgas un cieši arī no cita veida apspiestības. Otra lieta, par kur jau spriedām, bija upuri ar īpašām vajadzībām. Mēs izstrādājam ideju, iztenojot mm, individuālu novērtējumu. Tā vietā, lai sagatavotu kritērijus vai iestrādātu vadlīniju šai direktīvai, mēs dodam vadlīniju, mēs dodam iespēju dalībvalstīm pašām izstrādāt savus kritērijus, ņemot vērā, ka ir upuri, kam būtu nepieciešams īpašs atbalsts, īpaša uzmanība. Un tāpēc mēs arī attīstām ideju par īpašīšu specializētu dienestu, lai novērstu vardarbības atkārtošanos, pamatojoties īpaši uz dzimumu. Ir paredzēta arī uh, izglītošana. Um, policijas dienestiem dzimumu aizsardzību ziņā. Tad tāda īpaša apmācība saistībā ar dzimumu ir bijuši daudz ierosinājumu, mēs tos visus ņemām vērā, lai pēc iespējas stiprinātu šo aspektu. Nu, tas nāk par labu upuriem. Ir tāds jūtīgs jautājums, kas ir saistīts ar eh, noziegumu upuru atbalstīšanu un jo īpaši saistībā ar viņu juridisko statusu. Mēs zinām, ka dažās politiskās grupās ir zināmas bāžas par nelegālajiem migrantiem vai migrantiem bez dokumentiem, vai viņi šeit būtu jāpiemina, vai sistēmai būtu jārisina viņu problēmas. Es gribētu sacīt, ka mēs patiesībā nemēģinām risināt šo lietu, izvirzot prasības dalībvalstīm vai tiesībās sardzības sistēmai, lai tiktu legalizēts uh, migrantu bez dokumentiem status. Bet mēs vienkārši mēģinām šeit īstenot, piemērot tādu pašu standārtu, kāds ir uh, citiem mm, pārdarījumu izdarītājiem jo var būt e, dažāda situācija atkarībā no tā, vai personai ir dokumenti vai nav, gan attiecībā uz pārdarītājiem, gan upuriem. Un upuri, ja tie ir bez dokumentiem, var gadīties arī neziņo par šādiem pārkāpumiem un tad īpaši veidu noziegumi. Varētu tā sakot, pāriet uh, uz uh, organizēto noziedzību vai tiktu vērst pret īpašām minoritārām kopienām vai migrantu kopienām. Tad vēl viena lieta, ko mēs attīstījām, bija tiesība saņemt informāciju, jo īpaši informāciju par to, kā viņa lieta virzās uz priekšu, tas attiec uz uh, upuriem tātad piemēram, vai um, pārdarītājs ir apcietināts vai kas ir izmucis uh, no apcietinājuma. Neliedzot uh, noziegumu, noziedzīgu nodarījumu izdarītājam tiesības uh, tikt rehabilitētam, attaisnotam. Taču upurim ir tiesības iegūt informāciju, kā viņa lieta virzās un kas notiek ar uh, noziedzīgā pārdarījuma izdarītāji. Runājot par upuriem ar īpašām vajadzībām, mēs tālāk attīstām ideju par pieejamām ēkām, lai ēks būtu pieejams arī invalīdiem. Mēs esam paredzējuši arī atsevišķu uzgaidāmās telpas upuriem jo īpaši tādos gadījumos, kad viņi ir tikuši iebiedēti vai kaut kā mēģināts izdarīt spiedienu uz viņiem. Līdz ar to es gribētu noslēgt savus ievadu vārdus ar to, ka bija tiešām pagodināta strādāt ar Himenes kundzi, un es ceru, ka mēs varēsim jums sagatavot labus kompromisu grozījumus, kas ņems vērā gandrīz visu, ko jūs ierosinājāt un kas atbilst mūsu ziņojumu vispārējiem domgājienam. Paldies! Paldies, turpina nu, priekšsēdētājs. Himēs eh, Besarīla kundze, liels paldies! Priekšsēdētāji, paldies arī par Vanovas kundzes ievadu vārdiem. Es arī biju ļoti gandarīta ar viņu sadarboties. Es domāju, ka direktīvā ir panākts nozīmīgs uh, solis uz priekšu. Mēs esam saņēmuši gandrīz 500 grozījumu par minimālajiem standartiem attiecībā uz upuru tiesībām. Mēs ļoti augstu vērtējam milzīgo deputātu interesi šajā jautājumā. Es domāju, ka mēs esam pārvarējuši daudzas problēmas, un kā sacīja Gustavs un kungs, sieviešu tiesību komitejas priekšsādātais, Vairums grozījumu jau patiesībā liela atainojās tekstā un savā ziņā šie grozījumi tikai apstiprina vai stiprina tās lietas, ko mēs jau esam pauduši. Tas to ir svarīgi paturēt prātā, strādājot pie kompromisa grozījumiem. Pavisam ir 40 kompromisa grozījumi. Būtībā tie visi attiecas uz apsvērumiem, nevis uz pašu teksti attiecas uz juridisko pamatu, upuru tiesībām, profesionāli iesaisti atbalsta dienestiem darbības jomu. Šī ziņojuma mērķis ir noteikt minimālos standartus. Un tātad galīgais mērķis ir izveidot direktīvu, kas būtu vienkārši kodolīga un attiecīgi tā, lai uh, upuri justos aizsargāti ar šo direktīvu. Protams, mēs nevaram pārsniegt juridisko pamatu. Mēs nevaram piedāvāt vēl kaut kādas papildu pienākumus atšķirīgs no tiem, kas jau ir iekļauts juridiskajā pamatā. Tā tad ar kompromisiem mēģinājām panākt līdzsvaru starp dažādām upurtiesībām. Direktīva ir ļoti svarīga iespēja um, visu kopā pieminēt dažādās uh, upurtiesības attiecībā arī pirms invalīdtiesībām vai uz uh, citu upurtiesībām. Mums vajadzētu atgādināt, ka kaut arī mēs te esam ieguldījuši lielu darbu, vēl ar vienu runa ir par minimālajiem standartiem. ja mēs mēģinātu darīt ko vairāk, tad mēs laikam šo instrumentu būtu padarījuši mazāk efektīvu. Paramanovs kundze jums sniedz pamat informāciju. Pirmajā pāntā ir pieminēts direktīvas aptvērums, mērķis, un daži deputāti te ir pauduši bažas par vārdarbību pamatoties uz dzimumu taču šī direktīva skar krimināla sankcijas, un tāpēc mēs nevaram te definēt, ko nozīmē agresijas akts. Dažs tā ir ierosināšs, jo um, agresijas akti nozīmētu, ka direktīvai jāņem vērā arī krimināla sistēmas, krimināltiesības sistēmas. Taču mēs lietojam citu formulējumu. Tāda krimināla akta īstenošana. Šis jautājums mums ir jāatrisinā, mm, raugoties uz visu upura aizsardzības lietu. Vēl pastāv problēma, kad upuris nonāk uh, saz, saskarē ar uh, noziegumu nodarītāju. Tam ir jādefinē, un tas attiec uz 217. grozījumu. Svarīgi, lai upuri justos droši, ka viņiem ir darīšana ar vienkāršu sistēmu, kas risinās viņu problēmu. Tātad te mums jārisina ir pieejamības problēma, tātad jūs 35. grozījumā tur ir sacīts, ka upuri, kas ir cietuši no nozieguma, eh, tiem ir tiesības eh, saņemt informāciju valodā, kur viņi saprot, jāņem vērā arī fiziskie un emocionālie um, traucēkļi. Un te ir arī paredzēta pasākumi upura aizsardzībā un jāsniedz ar atbilstošu atbalstu. Tas atainojas 281., 280., 285. un 286. grozīmē. Vēl viens punkts, pie kur strādājam. Uh, arī ģimenes locekļu iekļaušanu, kāda ir noteikuma šai direktīvai attiecībā uz viņiem. Tad, tas attiecas, piemēram, uz uh, pieejamību atbalstam. Tas atādos 7. pantā komisijas priekšlikuma. Tāpēc uh, varas iestādēm ir jānodrošina attiecīga upura aizsardzība, un mēs esam lietojuši attiecīgu atsauci, kas atādos grozījumā Es, augst, es mm, esmu gatava te iekļaut eh, jebkādu atsauci uz um, sieviešu um, tām mājām, kas uzņem patvērsmēm, kas uzņem sievietes, kas cietuši no vardarbībām. Mm, te ir arī uzsver doma par individuālo novērtējumu katram upurim, vai upurim ir nepieciešama īpaša aizsardzība. Ir paredzēta izvērtēšana katram upurim atsevišķi, mums ir mm, arvien jāatgādina, ka katrs cilvēks ir atšķirīgs un neviens upurs nav uzskatāms par zemāku nekā cits, un tas atainojas 18. pantā, mums jāņem vērā kas cilvēkam ir vārīgā vieta, jo ir cilvēki, kas uh, uh, ir bijuši kontrabandas ceļā ievesti, ir bijuši tir, cilvēku tirsniecības upuri, ir tādi, kam ir uh, kāda invaliditāte, nu, deputāti šāda veida domāšana ir atbalstīšana. Mēs arī atbalstām 448. grozījumā, tā ir ierosināts, lai viss procedūras laikā tiktu nodrošinātas nodrošināt tādu kā pārtraukumu, lai uh, katrs upurs atkal varētu tikt individuāli novērtēts. Individuālajam novērtējam jāņem vērā četri pamat aspekti. Upuru personālās iezīmes, nozieguma tips, apstākļi, kurā tika izdarīt noziegums, un arī upuru vēlmes. Un tas atainojas daudzos grozīmos. Un nobeigumā es arī gribētu pieminēt kā profesionāļi tiek apmācīti. Tas atainos dažos grozījumos un noteikti attiektos uz policistiem, tiesnešiem, ierēģiem, kam ir saskare ar upuru un, protams, visiem tiem, kam ir darīšana bērniem. Svarīgi, lai viņi būtu saņēmuši attiecīgu apmācību, un katrā dalībvalstī būs standardizētas mācības šai ziņā. Te ir paredzēts īpašs mācības, īpaši saistībā ar noziegumiem, mm, kas izdarīti uz dzimumu pamatu esmu gatava uzklausīt jūsu papildu idejas, un esmu gatava tās iestrādāt tekstā. Jo es saprotu, ka šie kompromisi ir labi, tā es ceru. Un tas ir nu, ievērojams uzlabojums šajā direktīvā. Protams, esmu gatava uzklausīt arī padomu. Un esmu ļoti priecīga par lielo interesi, jo agrāk saņemsim jūs komentārus, jo agrāk tos varēsim ņemt uh, vērā. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Uh, Tagad uzklausīsim komisiju un padomi. Es nezinu, vai komisija vēlētos izteikties. Un pēc tam aicināsim deputātus izteikties. Komisiju pārstāv Ingrida Velanda Turbino. Komisija vārds jums. Um, Paldies, priekšsēdētāji. Es Īsumā gribētu pateikties Eiropas parlamentam par lielo atbalstu un interesi šī, šai direktīvām. Mēs esam saņēmuši ļoti labu um, ziņojumu gan no Himenes kundzes, gan no Parvanovas kundzes un daudzus interesants grozījumu priekšlikumus no deputātiem. Kā jūs zināt, šī ir Eiropas komisijas strateģiska prioritāte. Mēs esam strādājuši pie upuriem ilgu laiku. Mums ir 2001. gada pamat lēmums. Tas tagad eh, atainojas spēcīgākā direktīvā ar skaidru formulējumu, skaidru aprakstu, kādi ir eh, pienākumi un tiesības upuriem. Mums ir arī kompensācijas direktīva, tā tika izstrādāta 2004. gadā. Tātad tāda ir pirmā pakotne uh, eh, upurtiesību jomā, ar kur nācām klajā pagājušajā gadā, un tad būs arī cits institīvs no komisijas puses. Mūsu mērķis izstrādājot šo direktīvu par to mēs, protams, esam jau sprieduši padomē, ir nodrošināt efektīvu īstenojumu instrumentu, ko dalība valsts var iestrādāt nacionālajās tiesību aktos, lai stiprinātu upuru tiesības um, kriminālu procesos Eiropas Savienībā. Tagad mēs, protams, nerunāsim par uh, mūsu nostāju dažādu grozījumu jautājumā Eiropas parlaments, kā zināms, iesniegt daudz grozījums, taču varam apstiprināt, ka mūsu pieeja ar vien ir bijusi horizontālā līmenī, ka jā, ka šeit direktīvā jāiekļauj visi upuri, visi nozieguma veidi, visāda, visāda krimināli no akti šeit ir jākļauj visiem upuriem ir tiesības tikt uzklausītiem, aizsargātiem un atbalstītiem. Taču mūsu priekšlikumā mēs arī atzīstam, ka dažas uh, upuru grupas uh, riskē to, ka viņām riskē ar ka arī tālāk viņas cietīs uh, tieši krimināla procedūras dēļ. Un par tām tad ir atsevišķi tās. Bet, nu, nestāstīšu tagad par mūsu nostāju atsevišķos grozījumos. Es gribētu tikai apstiprināt, ka mēs ļoti atbalstām Eiropas parlamenta grupu, darba grupu un arī sekretariātam pateicamies par to, ka saruna gaitā šī lieta tik virzīja tālāk un esam gatavi uzklausīt tālākas diskusijas par interesantajiem jautājumiem, kas šeit atainojas. Un, protams, iesaistīsimies kompromisa izstrādē, tā lai mēs beigās varam visi vienoties par tie tekstu. Lielas paldies komisija, tagad vārds eh, padomēji, Dānijas prez, prezidentūras pārstāvis Lārs Linde. Chair. Um, and, uh, Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju arī pateikties deputātiem un referentiem par veikto darbu. Jūs jau noteikti dzirdējat, ka Dānijas prezidentūra vairākas reizes ir uzstājusies komitejā un atkārtojusi, ka Šis ir ļoti būtisks jautājums, tā ir viena no mūsu prioritātēm. Un, un eh, tas ir jautājums, kas ir prioritārs ne tikai mūsu prezidentūrai, bet eh, arī mm, varētu droši teikt, ka visām dalību valstīm. Tādēļ šīs debats, kas šodien eh, notiek, mēs vērtējam atzinīgi. Un jūs runājat arī par kompromisiem, kas tiks ņemts vērā balsojot komitejā nākamā nedēļa. Mēs eh, ļoti augstu vērtējam to, cik daudz darba un enerģijas jūs esat ieguldījuši šī ziņojuma tapšanā. Un, protams, referenti ir strādājuši vissmagāk. Nu, es domāju, ka apbalvojums būs tāds, ka jums būs jādara vēl vairāk. Bet mēs uh, skatāmies uz to realistiski un padomi ir gatava uzsākt trialogu pēc iespējas ātrāk. Pirmais trialogs jau ir paredzēts nākamnedēļ. E, uzklausot e, grozījumus e, un debates referentu izteikumus, es uzskatu, ka mums ir pamats ticēt tam, ka visas institūcijas varēs vienoties, ņemot vērā galvenos svarīgākos principus. Nu, tikai daži vārdi par to. Tam jau pieskārās gan abi referenti, gan citi runātāji. Ja mēs runājam par to, vai tā ir jākļūst par horizontālu direktīvu, tai ir jātiec pilnīgi uz visiem noziegumiem, gan uz pedofiliju, gan uz vismagākajiem noziegumiem, kā arī ir jāiekļauj visas vecuma grupas, arī bērni. Un, protams, ir jāiekļauj konkrēti standarti, minimālistiski standarti, lai varētu aizsargāt upurus tiesvedības procedūras laikā. Mēs runājam par kriminālu tiesībām un, protams, ir jādomā arī par liecinieku aizsardzību un upuru vēlmes ir jāņem vērā, izveicot individuālu izvērtējumu. Katrā konkrētā gadījumā. Un mums ir jāgarantē, ka īpaši vārīgi upuri vai upuri ar īpašām vajadzībām, uh, ka pret viņiem ir uh, atbilstoša attieksme, ka šīs vajadzības ir ņemtas vērā. Un, protams, viņi var griezties arī eh, dažādās organizācijās, kas strādā ar noziegumu upuriem. Ja mēs runājam par cilvēkiem, kas ir cietuši no nozieguma citā valstī, protams, ir jābūt labākai sadarbībai un koordinācijai. Eiropas parlaments nesen arī uzklausīja īpašu uzklausīšanu un domāju, ka tur izkristalizēs daudz būtisku atziņu, bet domāju, ka tagad nav īstais brīdis uh, un īstā vieta, lai uh, tagad iedziļinātos detaļās. Es gribēju teikt, ka padome uzskata uh, atklāts un caurskatāms uh, saruna process nāks par labu mums visiem un, protams, arī galvenajiem ieguvējiem, ja šī direktīva stāsies spēkā. Mēs ceram, ka darbs norisināsies pietiekami ātri un glūdi. Paldies par uzmanību! The... Kolēģi, sāksim diskusijas, tagad uzstāsies ēnu referenti. Pirmais no viņiem - Kročetas kungs, lūdzu. Io devo dire che ho molto apprezzato sia il lavoro della Commissione. Priekšsēdētāji, Es ļoti augstu vērtēju komisijas veikumu un sākotnējo priekšlikumu, un, protams, abi referenti arī ir uh, paveikuši pamatīgu darbu. Es esmu ēnu referents no sociāldemokrāta grupas. Un man šķīta, ka ziņojumā bija vairāki trūkumi. Un es īsti nezināju, vai ir vērts iesniegt grozījumus, jo es nebiju pārliecināts, vai tos atbalstīs referenti un komisija. Es uh, varbūt uh, negribēju, lai ziņojums būtu tāds pārāk bies, apjomīgs un lai būtu pārāk daudz grozījumu. Bet ir vēl citi jautājumi, kam grib pieskarties. tagad nav vairs nevienas valsts, kurā nebūtu likumdošanas veltīts upura aizsardzībai. Upuri var vērsties tiesā pret uh, saviem pāridarītājiem. Uh, bet ir vairākas valsts, kurās ir augsts korupcijas līmenis, tad, protams, lieta ir sarežģītāka. Bet, jebkurā gadījumā, upuriem ir tiesības griezties tiesā. Varbūt, ka mums nevajadzētu atkārtot pārāk daudz no tā, kas jau ir pateikts Eiropas Savienības likumdošanā. Nu, piedāvāsim kaut ko inovatīvu, kaut ko jaunu, lai varētu aizsargāt individuālus upurus, kas īstenībā valstīs netiek aizsargāt tā, kā viņiem pienāks varētu definēt, kas tad īsti ir upuris. Ja, piemēram, bruņotā konfliktā cīnoties vairākiem narkotiku tirgotājiem, viens no tiem iet bojā, tad jā, viņš ir upurs, bet viņš nav tāds pilnīgi nevainīgs upurs. Viņš nav nevainīgs ieriņš. Un, ja, piemēram, kāds mafijas uh, loceklis arī mirsta bruņotā konfliktā, un viņš kādu ir aizstāvējis, un viņš tiek nošauts, protams, viņš ir upurs, bet viņš nav nevainīgs upurs, un to pašu varētu teikt arī par teroristiem. Tā tad mums ir jāaizsargā nevainīgi upuri. Un es domāju, tas ir galvenais, prioritārais jautājums, uz ko mums vajadzētu koncentrēties. Uh, mājasaimnieces, bērni, kas, piemēram, tiek nogalināti pa ceļām uz skolu, tie ir nevainīgi upuri. Bet terorists uh, ir nolēmis nogalināt cilvēkus un pats iet bojā terora aktu laikā. Nu, viņš nav nevainīgs upurs. Tādēļ mums vajadzētu aizsargāt visus tos, kas ir nevainīgi. Nel, nel, ne, ne. Jāparūpējas, lai šiem cilvēkiem būtu iespēja griezties tiesā. Un, protams, mums jāpadomā arī par viņu ģimenes locekļiem. Es savos grūzījumos esmu pievērsies tieši tam. Un vēl dažas domas, ja drīkst jums tās paust pirms beigšu savu stāšanos. I perché una persona venga considerata vittima krimināltiesībās ir jānotiek eh, saskaņā ar krimināltiesībām, ir jābūt nozieguma sastāvam, lai kādu varētu atzīt par upuri. Bet ja kāds uh, savas ādas krāsas dēļ, reliģiskās piedarības vai um, nacionālās piedarības dēļ dzīvo ļoti sarežģītos apstākļos, viņu īstenībā var atzīt par upuri, pat tad, ja pret viņu nav pastrādās nekāds noziegums. Piemēram, Korejā bezpajumtnieks var ielikt cietumā, tad šie cilvēki būtu valsts varas upuri. Un tā tad vajadzētu arī konkrēti šādos gadījumos definēt upura definīciju. Un, piemēram, Eh, ir arī tādas valstis, kuru likumdošana cilvēku padara par upuri, pat ja pret viņu nav veikts krimināls noziegums. Un ir valstis, kur tiek diskriminēti homoseksuālisti. Arī tie ir likumdošanas valstī valdošās varas upuri. Viņi nav nozieguma upuri. Es par to sagatavošu grozījumus. Un visbeidzot, Salmans Ruždī jau 20 gadus dzīvo Anglijā. Viņš tur dzīvo bunkurī. jo uh, viņam tika eh, izteikti nāves draudi, uh, musulmaņi draudēja viņu nogalināt viņa grāmatu dēļ, nu vai viņš ir upuris vai nē. Nu, pret viņu konkrēti noziegumu nav pastrādāt, bet šis cilvēks jau 20 gadus dzīvo bunkurī, viņš nav brīvs un. Uh, Un ja kāds ir viņam draudējis ar nāvi, tad e, mums ir jāsaprot, vai pret šo cilvēku var vērsties ar apsūdzību vai nē. Roberto Savjāno, nu es te vēl varētu nosaukt vēl citus piemērus arī Roberto Saviano, Neapoles Komora, uh, pasludināja par personu non grata, teica, ka viņam draud nāve, bet viņš nevar griezties tiesā. Viņš nevar būt arī par uh, uh, prasītāja tiesā, nestoties uz to, ka viņam draud ar nāvi, bet, nu, viņš vēl nav nogalināts. Es gribēju teikt mūsu referentē, jāņem vērā arī šādas īpatnības. Jā, tiek, uh, uh, ja, ja notiek uzkūdīšana pret kādu cilvēku, ja viņu draud nogalināt, piemēram, teroristi vai mafija, uh, Nu jā, tad ir jādomā, kā rīkoties šādos gadījumos. Ja, piemēram, jūsu kaimiņš jums draud, tad, protams, ir iespējams griezties policijā un saņemt aizsardzību. Bet, ja potenciāla upuri apdraud kāda Krievu organizācija vai viņu apdraud valstī pastāvošā likumdošana, nu kurš tad aizsargās upuri? Kolēģi, mums ir jābūt daudz drosmīgākiem. Mums ir jāsauc lietas īstais vārdos, un tajā pašā laikā ir jābūt pietiekami tālredzīgiem, jāskatās tālāk pa savu degunu galu, nu, būsim inovatīvi, nebrauksim visu laiku pa ierastajām sliedēm. Mums ir jāsaprot tas, kas ir eh, noteikts dalībvalsts likumdošanā, bet mēs nevaram visu laiku tikai meklēt kompromisus par katru cēnu. Eiropas Savienības darbs ir jēgpilns tikai tad, ja mēs veicam tādu patiesu demokrātisku uzdevumu. Ja mums uh, izdosies uh, spērt soli uz priekšu šajā kontekstā, tad uh, tas būs ļoti veiksmīgi. Savādāk mēs tikai atgramosim to, kas jau ir teikts dalību valstu likumdošanā. Sargentīnī kundze, viņa arī rēna referenta lūdzu. Paldies. Gribēju runāt par trim aspektiem. Gribēju jūs uh, informēt par to informatīvo materiālu, uh, ko nu pat esam saņēmuši. Tas attiecas uz vides noziegumu upuriem, proti, ka vides noziegumu dēļ uh, nākamās paudzes varētu kļūt par upuriem. Domāju, mums arī direktīvā šādi gadījumi ir jāatspoguļo. Uh, Es, eh, mēs esam iesnieguši divus grozījumus, 207 un 227, un tajos ir teikts, ka arī vides noziegumi var atstāt smagas pēdas un eh, var cilvēkus padarīt par upuriem, un, protams, tas varbūt nav tik acīm redzam kā krimināla noziegums, bet tas ir noziegums, kas skars nākamās paaudzes, un šajā brīfingā, šajā informatīvajā materiālā jūs varat iepazīt iepazīties um, ar šo vidas noziegumu upuru definīciju. Nu, lūdzu, paskatieties šajos materiālos. Nu, pat dzirdēju, ko teica Krošētas kungs, kurš tad cieši no kā, kurš ir upuris. Es, protams, domāju, ka mums ir jāievēro parametri, kas atrunāti direktīvā, proti noziegumu upuri un vidas noziegumi ir, jeb tāda ekoloģiskie noziegumi arī ir noziegumi. Tas ir pirmām kārtām. Otrām kārtām. particular crime? And is that particular... Kurš tad ir nozieguma pastrādātājs? Un ja, piemēram, uh, upuris ir cietis uh, noziegumā, vai viņš ir neaizsargātāks tādēļ, ka viņš ir cietis noziegumā, vai tieši sava personiskā izskata vai kādu citu pazīmu dēļ. Princips, kas šeit ir ievērots, ir tāds, ka ir jābūt individuālam izvērtējumam katrā atsevišķā gadījumā. Uh, Un tas ir pats svarīgākais, tas ir direktīvas kodols. Un ja mēs veicam tādu individuālu izvērtējumu, ņemot vērā visas definīcijas, un varētu noteikt, kurš tad ir īpaši vārīgāks upuris vai tādēļ, ka kaut kāda personiski iemesla dēļ šis noziegums ir pastrādāts vai nē, bet ja būs tāda um, uh, vispārīga. Uh, vispārīgs raksturojums, tad tas eh, padarīs šo darbu vieglāku. 162. grozījumā mēs eh, runājam arī par migrantiem un citiem cilvēkiem, eh, kas ir kļuvuši par noziegumu upuriem, un īstenībā šeit nav pat nekādas atšķirības, kāds noziegums pret viņiem ir pastrādāts, vienkārši ir jāsaprot, vai viņi drīkst palikt valstī, kā, kamēr lieta tiek izskatīta. Šeit runājam tieši par nelegāliem imigrantiem. Tas netika ņemts vērā varbūt, ka kāds te negrib runāt par uh, tiem cilvēkiem, kas valstī uzturas nelegāli, kam nav nekādu dokumentu, uzturēšanās atļaujas. Varbūt, ka mums vajadzētu runāt par uh, eh, noziegumu definīciju kā tādu, un referenti teica, ka neviens uh, upuris nav līdzīgs otram upurim. Nu, ja mēs to uzskatīsim par vērtēšanas principu, tad ņemsim vērā arī bēgļu un migrantu uh, statusu. Mums ir jāizmanto ļoti precīzas definīcijas, pasakot, ka, piemēram, ja cilvēks otrais cieš no nozieguma, pat no tā paša nozieguma, mēs varam teikt, ka šāda nozieguma vairāk tiek pastrādāt pie cilvēkiem, kas cieš no teroristu uzbrukumiem vai no uh, Eh, organizētās noziedzības. Es nezinu, vai mēs varam to pateikt tik drakoniski. Tālāk nevainīgi upuri vai visi upuri kopā, atbildot Krušētas kungam. Nevajag eh, tajā visā iegremdēties tagad. Nevajadzētu mēģināt atrast eh, nevainīga upura definīciju. Sieviete, kas ir tikusi kaut kur eh, tirgota, viņu pēc tam piespiež eh, nodarboties ar prostitūciju, nu vai tad viņi ir nevainīgs upurs, pat, ja, pat tad, ja viņi jau no paša sākuma ir zinājis, kas notiek. Viņi varbūt jau pašā sākumā zināja, ka viņa strādās kā seksa verdzene, bet vai mēs viņu varam saukt par nevainīgu upuru vai nē. Nu nevajag visā tajā tagad iedziļināties un mēģināt novilkt robežu šķirtnes starp dažādiem upuru veidiem. Nu, protams, ir piemēri, ir gadījumi, kad tas viss ir daudz skaidrāk, runāt par terorismu un organizēto noziedzību, bet nu nevar tā salikt, piemēram, vienā barikāžu pusē vienu upuru tipu un otrā otru. Tālāk. Mums nav mm, daudz laika, mums kam nedēļ jau ir jābalso. Tas ir ārkārtīgi svarīgs likumdošanas dokuments, es domāju ka mēs pat nesaprotam, cik tas ir steidzami, ka zeme mums deg zem kājām, ja mēs tagad pēkšņi pēdējā brīdī sākam diskutēt, kādas ir upuru tiesības. Nu, un es te lūdzu arī ievērot ekoloģiskos noziegumus. Domāju, ka mums būs pirmā lasījuma balsojums, bet mēs neiedosim pietiekam spēcīgu mandātu saviem sarunu vedējiem. Ja viņiem nebūs tāda skaidra mandāta, tad būs arī visai izplūdes rezultāts. Es varu teikt, eh, nu, varu rezumēt, padomi jau ir gatava veikt savu darbu, un tagad mums pēkšņi kaut kas ir jādara pa galvu, pa kaklu. Bet tā tas nav. Mēs gaidām eh, no padomas kaut kādu atbildi par Dublinas direktīvu, par bēgļiem. Tādēļ es neuzskatu, ka mums vajadzētu tagad steigties tālāk. Jūs saņēmāt mandātu no Polijas prezidentūras, tagad ir Dānijas prezidentūra. Vai tas kaut kā maina jūsu redzējumu, skatījumus šīm lietām? Uh, Un, ja jā, vai to ir jāņem vērā? Paldies! Paldies, Sargentīnī kundze! Tagad Mar Makintājas kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmām kārtām vēlējos uh, atvainoties uh, Kirkhops kunga vārdā, kas ir mūsu ēna referents. Viņam vajadzēja uzstāties, bet, diemžēl, viņš nevarēja ierasties. Nu, es uh, teikšu to, ko viņš domā. Es gribēju pateikties referentiem par veikto darbu. Mana politiskā grupa atbalsta uh, ziņojumā iekļautos mērķus, un man būs jābilst daži vārdi. Es uh, pārstāvu apvienoto karalisti un ļoti lepojos ar to, ka komisāre Redinga runāja par uh, pie mums ieviesto labāko praksi. Nu, esmu gandarīta, ka beidzot mūs par kaut ko arī ir uzslavējuši. Es esmu noraizējusies par to, ka mēs mēģinam ziņojumu tik ļoti izplest, ka tas beigās iesprūdīs kaut kādās padomas atvilknēs un vairs neieraudzīs dienas gaismu. Mums tā tad ir jābūt pietiekami uh, lakoniskiem un jārunā par konkrētām lietām, nevis te runāt par ekoloģiskiem noziegumiem un ekoloģisko noziegumu upuriem. Tālāk, ja šeit tiek nodalīti nevainīgi upuri no, tā teikt, vainīgiem upuriem. Man tas sagādā raizes. Ja kāds eh, nav tiesāts tiesā un nav atzīts par vainīgu, tad viņš arī ir nevainīgs. Nu, jā, protams, tas var būt terorists vai vienalga kāds varmāka. Uh, bet nevainīgums jau nav eh, tikai kāda atzinums vai viedoklis īstenībā. Šī lieta ir jāspriež tiesā. Būtu visai bīstam mēģināt kaut ko formulēt. Vēl esmu nobažījusies par to, ka mēs te radām tādu īpašu upuru grupu. Domāju, ka jebkurš, kas cietis no noziegumiem, no teroristu uzbrukumiem, no mafijas uzbrukumiem, seksuālas vārtarbības, izvarošanas, nu visi šie cilvēki ir piedzīvojuši kaut ko briesmīgu. Un visi viņi ir pelnījuši tikt uzskatīti par upuriem. Tādēļ es esmu nobažījusies, ka mēs te radīsim tādu upuru hierarhiju, tātad daži no viņiem būs svarīgāk nekā pārējie. Vēl kāds aspekts, ko mēs varētu apšaubīt, mēs te varētu radīt atkal veselu gūzmu jaunu tiesību upuriem. Un īstenībā tas upuriem laupīs viņa galvenās tiesības, proti tiesības pieredzēt to, ka varmāka tiek notiesāts. Ja, piemēram, upurim būs pilnīga elastīga, viņš varēs doties uz tiesu, varēs tikt pratināts, upuriem šķiet, ka tas viņiem nāks pat labu, bet ja viņi apjēgs ka tas varētu novest pie uh, varmākas uh, palaišanas brīvībā vai pie tā, ka lieta tiek slēgta, nu viņi to nevēlas. Un tādēļ mums ir jāsaprot, ka galvenā upura vēlme ir redzēt noziedznieku aiz restēm. Mums ir jābūt pragmatiskiem un realistiskiem, un es domāju, ka Dānijas prezidentūra to pietiekami skaidri uzsvēra. Un, ja mēs vēlamies um, padarīt ko vairāk, uh, kā minēts šajā direktīvā, tad uh, šķiet tas viss varētu atdurties strupceļā. Uh, Tādēļ es gribētu ziņojumā ieviest vairākus labojumus. Paldies! Paldies! Šķiet, ka neviens cits vairs nevēlas runāt, saka priekšsēdētājs. Bet došu vārdu Gustāsam kungam, kas ir sieviešu tiesību komitejas priekšsēdētājs. Lūdzu, jums vārds. Paldies! Īstenībā es drīzāk gribēju runāt kā ēnu referents, nevis kā sieviešu komitejas priekšsēdētājs. Kā jau iepriekš minēju, referenti ir veikuši ļoti izcilu darbu. Viņi šajā ziņojumā ir eh, iekļāvuši būtiskākās atziņas, un 40 kompromisu grozījumi man ir paprātam, izņemot divus. Tātad Ja mēs runājam par vardarbību pret konkrētu dzimumu personām, tātad vīriešu vardarbību pret sievietēm, protams, jūs varat teikt, ka tā ir tikai mātu skaldīšana, un mēs te runājam par formulēšanu. Bet, ja mēs runājam par ģimenes, par vardarbību ģimenē, par vardarbību attiecībās, bet arī sievietes citreiz vēršas pret vīriešiem, viņas uh, Mm, ir vardarbības pret vīriešiem, un arī viena dzimuma laulībās ir sastopama vardarbība, bet, protams, galvenokārt vīrieši ir vardarbīgi pret sievietēm. Tas noteikti ir jāpasvītro. Savādāk jūs it kā mēģinat notušēt šo faktu. Patriarchālā sabiedrības struktūra īstenībā ir novedusi pie vīriešu vardarbības, kas vērsta pret sievietēm. Es domāju, mēs varam izmantot uh, definīciju, kas izmantot starptautiski. Un to izmanto visas dalībvalsts, ja esmu pareizi informēts. Šo formulējumu izmanto arī ANO komisija, Pekinas platforma. Man šķiet, ir visai bēdīgi, ka mēs šādu formulējumu neizmantojam vīriešu vardarbību pret sievietēm. Protams, mums ir jāņem vērā arī citi vardarbības veidi, bet mēs saprotam, ka tā tomēr ir galvenā problēma. Otrais un trešais kompromiss ir visai neveiksmīgi formulēti, varbūt tos varētu pārstrādāt. Bet izņemot to, es pilnībā atbalstu referenta priekšlikumu. Paldies! Gustafson kungs, paldies, ja neviens cits vairs nevēlas runāt. Dosim vārdu referentēm, lai varētu noslēgt diskusijas. Tātad eh, došu jums vārdu tādā pasaules secībā, kā sākumā par Vanovskundz un tad Beceril Barjo. Paldies par eh, Kročētas kunga komentāriem. Jā, tieši tāda ir mūsu pieeja. Mēs eh, varētu apskatīt eh, jaunas pieejas, kā aizsargāt eh, cietušos un pievērst uzmanību tiesībām. Un mēs eh, daudz darām ne tikai, lai palīdzētu psiholoģiski un ar kompensācijām, bet arī, lai būtu informācija pie kā ir jāgriežās un kāds ir viņu uh, status, lai viņi nedomā, ka uh, viņi ir tikpat slikti kā pārkāpējs. Mums ir daudz ziņojumu un ir uh, Eiropas komisijas analīze, kur ir teikts, ka dažas cietušo grupas tiek sistēmā pakļautas eh, sliktai rīcībai. Un šeit eh, ir eh, jāņem vērā, ka pēc likuma katrs tiek uzskatīts par nevainīgu, kamēr viņš nav atzīts par vainīgu, bet to es šeit īsāk neapskatīšu. Par priekšlikumiem un par vīdas noziegumu uh, upuriem. Mēs esam apsprieduši šo jautājumu uh, sīkāk, jo varētu būt uh, gadījumi, kur vesela ciemata iedzīvotāji var būt vidas nozieguma upuri vai nelaimes gadījuma, bet um, tā kā vīdes jautājumus un arī negadījumus apskata īpaša likumdošana, tad es nezinu, vai šī ir pareizā vieta, eh, kur eh, apskatīt vides, nozieg, vides eh, noziegumu cietušos. Mēs nemēģinām radīt šeit kategorijas cietušajiem Mēs eh, mēģinām vērtēt individuāli katru gadījumu, un tā ir arī atbilde eh, Mākintājas kundzei. Un būtu jābūt arī skaidriem kritērijiem un eh, noziegumu veidiem, arī jāvērtē visi apstākļi, un mēs dodam dalību valstīm iespēju vērtēt šos rādītājus tā vietā, lai direktīvā noteiktu eh, kategorijas, kādās sadalīt cilvēkus. Arī par migrantiem un bēgļiem es piekrītu, un lai apskatītu jautājumu neatkarīgi no juridiskā statusa, viņiem ir jānodrošina eh, tiesības. Un ja viņi ir pārkāpēji, tad viņiem ir uh, visas tās uh, tiesības, kas, piena, uh, kas apsūdzētajiem atbilstoši direktīvai. Mēs sākām strādāt pie šī priekšlikuma sākotnēji pirmās viedokļa apmaiņas laikā. Mēs paziņojām grafiku un arī projekta eh, ziņojuma prezentācijas laikā un arī iepriekšējā Strasbūras sesijā mēs eh, apmainījāmies ar eh, viedokļiem. Tāds bija grafiks, kurš tika ieteikts jau sākotnēji, un tas ir tāpēc, ka ir liels spiediens īpaši no nevalstiskajām organizācijām, kas apskata dzimumu, vārdarbību ka mums ir pēc iespējas ātrāk jāatrisina šis jautājums. Un mēs arī tad pievēršam uzmanību šim jautājumam. Par Gustafsona kungu minētajiem jautājumiem bija ļoti grūti visās konsultācijās atrast labu kompromisu. Mēs to meklējām īpaši noziegumus, kur eh, cieši eh, sievietes no šī eh, nozieguma. Un Eiropas padomas definīcija ir drusku ierobežota, jo tur ir tikai vārdarbība pret sievietēm, kas ir saistīta ar dzimumiem, un tur netiek apskatīta cita veida, piemēram, arī uz savu dzimumu orientēto situāciju, pret kuriem arī ir vārdarbība. Un šeit tiek mēģināts apskatīt visa veida dzimumu noziegumus un arī visas cietušos, tātad uh, pamat pieejai būtu jābūt tādai, ka apskatīt visus cietušos e, neatkarīgi no dzimuma un tad pievērst e, īpašu uzmanību e, sievietēm. Un arī tiek apskatīta vardarbība ciešās attiecībās, un tad apsvērumos mēs mēģinām šo jautājumu skatīt pēc iespējas sīkāk. Un Paldies! Es eh, saprotu, ka eh, jums eh, šī ir sarkanā līnija sieviešu jautājums, bet ņemsim vērā arī pārējo. Paldies! Tagad vārds Hīmenes kundzei. Paldies! Vispirms es gribētu teikt Kročētas kungam, ka es pilnīgi piekrītu viņa teiktajam. Ja Es uzsveru, ka morāli eh, terorists, kurš uzspridzina bumbu un eh, uzspridzina arī pats sevi, nav eh, nekādā veidā līdzvērtīgs tam bērnam, kurš iet bojā bumbas sprādzienā. Tomēr Salmans Rūšdī ir terorisma upuris, kurš bija jāaizsargā, un es saprotu jūsu nostāju. Es eh, gribētu arī vēl piezīmēt, ka šī ir direktīva, kas ir atkarīga no vairākiem apstākļiem, ko mēs eh, veidojam. Uh, un eh, mēs eh, turpināsim darbu, jo ir citas direktīvas, kas apskata eh, tās bāžas, ko daudz no mums ir izteikuši. Ir svarīgi, lai būtu laba likumdošana. Ja tāda būtu visās valstīs, tad mums nebūtu vajadzība strādāt pie šī dokumenta, bet ir svarīgi, lai visas organizācijas, kas atbalsta cietušos, pievērst uzmanību šim jautājumam un lai cietušie no visām valstīm būtu vienādā stāvoklī, netiktu pakļauti diskriminācijai, piemēram, bērns, kas ir nelegāli ievests citā valstī. Mums visiem ir eh, svarīgi dažādās valstīs eh, sasniegt eh, tos pašus rezultātus, un kad komisija iesniegs šo eh, padomē, tad būs eh, svarīgi atbalstīt arī šos cilvēkus, piedāvāt viņiem tulkošanu, ja tā ir vajadzīga, vai arī citā veidā palīdzēt un nodrošināt, lai policija arī padara savu darbu atbilstoši. Ir vēl daudz, kas jādara, un e, mēs vēl neesam nonākuši līdz rezultātam. Laika grafiks ir noteikts no janvāra. Ir bijušas e, daudzas e, tikšanās koreferentiem, un es arī tāpēc gaidu nākamo nedēļu, un tad mēs varēsim sākt eh, trialogu. Tas nebūs viegli, bet parlaments noteikti eh, neatteiksies eh, no turpmākā darba, jo cietušo stāvoklis ir svarīgs. Jūs eh, arī varat paļauties uz bānu eh, sadarbību visā, kas saistās ar cietušo tiesībām. Eh, mēs saprotam, ka ir izteikta nostāja, ka ir drīz jābūt balsojumam nākamajā nedēļā, 27. martā. Tā tad ir paredzēts balsojums eh, par ziņojumu projektu un paldies visiem diskusijas dalībniekiem un arī eh, paldies eh, sieviešu komitejai, kas piedalījās šajā divu komiteju kopīgajā diskusijā. Bet tagad pāriesim pie nākamā darba kārtības. Ne, vēl Vēl kāds vēlētos runāt? Es sapratu, ka Spānijas tūkojumā bija teikts 28. Tas laikam nebija pareizi, jo 27. Jā, es teicu 27. 27. marts. Un lai gan nākamā referente Weberas kundze ir jau šeit, e, tomēr arī komisijai būs jāpiedalās debatēs, un komisijas pārstāvs vēl nav, pieda, nav ieradies. Tātad tagad īsts pārtraukums apmēram 20 minūtes līdz uh, pus pieciem, kad mēs skatīsim nākamo punktu. Tagad 20 minūšu pārtraukums. Thank you for your attention. Thank you for your attention. That's good. Sāksim darbu. Tagad mums ir 17. punkts grozījumi regulai par noteikumiem. Tātad grozījumi regulā 562 2006 par kopīgiem noteikumiem par robežu kontrolas pagaidu atjaunošanu piekšējām robežām ārkārtas apstākļos. Referente ir Vēbers kundze, ir sagatavoti grozījumi, un šodien referente informēs eh, par eh, padarīto pie šī ziņojuma par eh, iespējamo iekšējās robežu kontrolas atjaunošanu tas ir jūtīgs jautājums. Mēs noklausīsimies referentu un pēc tam komisijas pārstāvi. Komisijas pārstāve eh, Monika Moshamera, bet vispirms runās eh, referente Renāta Vēbera. Paldies! Es gribētu vispirms pateikties visiem kolēģiem, kas sagatavoja grozījumus šim ziņojumam un īpaši tos, kas man paskaidroja savu nostāju. Un um, es arī saprotu, ka dažādu iemeslu dēļ ir dažādas uh, nostājas par to, kā es uh, veidoju šo ziņojumu. Es gribētu jūs, vi, jums visiem pastāstīt par saviem grozījumiem pie šī ziņojuma, grozījumiem, kas ir sagatavoti sadarbībā ar Enču kungu no sociālistu grupas eh, SND. Un es gribētu paskaidrot, kāpēc mēs domājam, ka šie būtu svarīgi jautājumi. Vispirms es gribētu uzsvērt, ka mēs tiešām, es tiešām gribēju pārliecināties, ka tekstā visur ir noteikts eh, tā, lai nebūtu iespējams ļaunprātīgi izmantot lielas migrācijas plūsmas iekšējās kontrolas atjaunošanai. Tāpēc ir sagatavoti daudzi grozījumi un arī ir minēta vairākos pantos atpakaļ nosūtīšanas procedūra tā gan nav pilnīgi dalību valstu rokās, jo ir atkarīga arī no trešās valsts nostājas. Vēl citi grozījumi ir saistīti ar to, lai palielinātu ražīgumu visai šai procedūrai, ko es iesāku, un tāpēc, piemēram, 24. pantā, 3. un 4. punktā, Mēs runājam par Eiropas komisiju, eh, par to, ka komisija izdod ziņojumu un tad par kopīgām eh, sanāksmēm. Obligātu pasākumu vietā mēs uzskatām, ka labāk ir šādas sanāksmes rīkot pēc vajadzības. Tātad komisija var izdot atzinumu, bet ja ir skaidrs, ka atzinums nav vajadzīgs, tad arī komisijai nav pienākuma to izdot. Un tāpat ir arī ar dalību valstu eh, sanāksmēm, ka notiek konsultācijas ar citām dalību valstīm un komisiju. Un par ideju, ka būtu prasība komisijai sagatavot vadlīnijas Un tie ir grozījumi, ko es sagatavoju kopā ar Enču kungu. Mēs e, uzskatām, ka ir e, svarīgi atsaukties uz komisijas iepriekšējo pieredzi. Es e, apzinos, ka mūsu pirmajā viedokļu apmaiņā komisijas pārstāvis teica, ka ir komisijai grūti izdot vadlīnijas, bet mēs domājam, ka komisija kaut ko var darīt, jo galu galā komisija savā priekšlikumā aicināja pēc ies, vēlējās saņemt iespēju eh, noteikt eh, kontroli ar savām pilnvarām. Tātad komisija var šeit arī rīkoties par 26. pantu. Tas ir par Eiropas komisijas pilnvarām lēmt par robežu kontrols atjaunošanu pēc rūpīga vērtējuma. ja es pareizi atceros, tad bija diskusija par to, ka būtu šeit jābūt lielākai pārskatāmībai, un mums bija izvēle turpināt eh, šeit pielietot komitoloģiju, bet visai procedūrai būtu jābūt pārskatāmākai lai būtu arī iespējas diskusijām un tikai eh, tāda komisija eh, pieņemtu lēmumu. Tāpat arī eh, šeit ir jādomā par to, cik ražīga būs šāda iespēja nav pantā jāparedz nekādi papildus noteikumi, jo, ja mēs eh, prasām, lai tiktu nu, identificēti arī draudi eh, valsts drošībai vai sabiedriskajai kārtībai, tad būtu jautājums, kad komisija varēs pieņemt tādu lēmumu. Un pēdējais par Eiropas parlamenta lomu ir arī grozījums, kas prasa, lai komisija iesniegtu parlamentam atskaitu vismaz reizi gadā. Tas nozīmē, ka komisija var arī sagatavot vairākus šādus atskaites. Un, ja ir bijuši vairāki gadījumi un ja komisijai ir vēlēšanās sagatavot vairākus ziņojumus, par citiem grozījumiem, ko sagatavoja kolēģi, šeit ir vairākas grupas. Viena ir tie grozījumi, kas tie kolēģi, kas nevēlas nekādas izmaiņas esošajā situācijā un īpaši neapsveic Schengenas zonu un um, citi, ap, citi atbalsta dalību valstu lomu vairāk nekā komisijas lomu. Un arī ir grozījumi, kas ir saskaņā ar eh, ziņojumu, ko es sagatavoju, un, protams, es arī priecāšos klausīties kolēģis un viņu argumentus. Es atradu vairākas iespējas kompromisa grozījumiem un iespējamām izmaiņām. pēc eh, dažām eh, sanāksmēm es noskaidroju šīs iespējas salīdzinot grozījumus ar eh, ziņojumu, bet tagad es gribētu arī ar to beigt savu uzstāšanos. Un tagad komisija vai padome. Moskā Merkons lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji, pateicos par visiem grozījumiem, par vispāriem komentāriem. Vēbers kundze jau sacīja, ka ir vairāki grozījumi, kas uzsver, ka atpakaļ nosūtīšana ir pēdējais risinājums. Ir citā grozījuma, kas manā skatījumā ir mazliet pārāk tālējoši. piemēram, vadlīnijas politikas jomā nacionālos drošības dēļ, kā jau tika skaidrots Lībe komitejā, mums ir zināms bažas par to, jo te katrs gadījums jāskata atsevišķi, cik tad lieli šie draudi ir. Komisija nāca klājā šo lēmumu pieņemšanas procedūru, taču beig beigās komisija pieņems lēmumu. Tomēr šis lēmums ir kopā ar dalībvalstīm, izmantojot komitoloģijas procedūru. Tas ir īstenošanas uh, akts, un tā tad dalībvalsts ir pilnīgi iesaistījušās šajā procesā, un tad šādā veidā var atbildēt uz dalībvalstu bažām. Runājot par 26. pāntu mēs redzējām, ka te ir divi grozījumi, kas paredz mainīt lēmumu pieņemšanas procedūru. Uh, akal veidojot uh, robežu kontroli. Es gribētu uzsvērt, ka komisijas priekšlikums, tātad komitoloģijas procedūra paredz, ka šie uh, um, šādi noteikumi jāpieņem ar īstenošanas aktiem, un tas mums ir ļoti svarīgi. Paldies, esmu gatava atbildīt uz jūsu jautājumiem. Padomu uz Dānijas prezidentūra. Paldies arī prezidentūra. Prezidentūra vēlas pateikties referentē, ēnu referentiem un citiem deputantiem, kas nāca klājā ar grozīmiem. Mēs uzskatām, ka ziņojuma projekts un grozījumi ir ļoti labs pamats šīs lietas tālāk virzīšanai. Uh, padomē, attiecīgai kompetenta darba grupā darbs turpinās, taču darba grupai nav bijusi iespēja vēl pilnīgi izskatīt ziņojumu projektu un grozījumus. Taču man šķiet, ka runājot par lēmumu pieņemšanas eh, kompetenci, kad tad eh, eh, vai var atsākt robežu kontroli, tad te padomi iestājas par kopēju nos, pieju. Te ir runa par pamatu jautājumu. No otras puses, protams, ir runa par sabiedrības drošību, kas ir svarīgi dalībvalstīm. Tā pašā laikā, ja mēs paraugāmies uz uh, Eiropas Savienības pamat uh, ieguvumu šo te brīvo pārvietošanos, un tad sistēmas caurskatāmības nodrošināšana un laba pārvaldība ir būtiski svarīgi aspekti. Vēlamies pateikties Libi komitejas locekļiem par viņu idejām, par uh, sadarbību un esam gatavi tālāk sadarboties. Paldies! Paldies, turpin priekšsēdētājs. Tagad runātāju. Lūdzu, izsakieties, ko eju kungs pirmais. Lielas paldies priekšsēdētāji. Iesākumā gribētu pieminēt divus principus. Pirmkārt, mēs zinām, ir cilvēki, ne šajā parlamentā, kuru šo jautājumu skatās kā uz uh, vieglo risinājumu akal sākt robežu kontroli. Mēs uz to šādi neraugāmies. Mēs vēlamies aizsargāt pilsoņu brīvo pārvietošanos, tas ir mūsu pirmais mērķis. Tas nozīmē to, ka robežu kontrolas atsākšana ir tikai ārkārtējos gadījumos, tajā būtu proporcionālai, tas ir kā vispēdējais risinājums un procedūras noslēgums. Tāpēc šie divi ziņojumi, Vēbers kundzes ziņojums un mans ziņojums, ir cieši saistīti, jo mēs šajā parlamentā nevēlamies uh, robežu kontrolas atkal iekļaušanu, sākšanu, uh, paredzēt ārpus novērtējuma procedūras. Un otra lieta, vēlos atgādināt kolēģiem, ka robežas ir mūsu viskopīgais bažas, bažu objekts, taču tās ir nacionālā kompetence, un mums ir jārod līdzsvars starp nacionālām pilnvarām eh, par, saistībā ar robežām un kopīgo es, kopīgām es interesēm. Es domāju, viena no lielākajām problēmām, ar ko mums būs jāsaskars, ir šāda, kādai jābūt katras institūcijas teikšanai. Nu, izteikšos skaidrāk. Es uzskatu, mums ir jāstiprina Eiropas komisijas un Eiropas institūciju loma novērtējuma procedūrā. Kāpēc? Tāpēc, ka kolēģu savstarpē izvērtēšana nedarbojas. Mēs zinām, ka tā nedarbojās, jo nekas nenotika, kad tika konstatēts problēmas uz robežām. Vairākus gadus mēs saskaramies ar daudzām problēmām un nekas ne, nemainījās. Tātad šī kolēģiālā izvērtēšana neko nepanās. Tātad mums vajadzīga ir dru, godīga novērtēšana, caurskatāma no komisijas parlamenta puses. Un mēs ceram, ka novērtējuma procedūra nodrošinās, ka situācijas robežām, robežu kontroli ir labāka. Taču problēma ar vienu paliek tā pati Ko mēs darīsim, ja saskaramies ar nopietnu problēmu, kas varbūt par pamatu nopietniem draudiem visai Schengenas zonai? Mūsu pirmai pieeja būtu jābūt pedagoģiskai, jāļauj dalībvalstīm, jāpalīdz dalībvalstīm risināt problēmu ar Frontex, ar Eiropas eh, aģentūrām, ar Eiropas finansējumu no attiecīgajiem fondiem. Taču, ja problēma vēl arvien pastāv, tad mēs varētu izskatīt iespēju atkal sākt robežu kontroli. No nu, dažādiem priekšlikumiem izdarījuši secinu, izdarījuši secinājums, ka būtībā ir divi pamatgrozījumi. Vai nu pārdomi būs tā, kurai būs īstenošanas pilnvaras, vai arī citi grozījumi norāda, ka šāds pilnvaras varētu būt komisija. Un man te jāsaka atklāti Es nepieņemu nevienu, ne otru ierosinājumu. Es domāju, ka mums šī procedūra būtu jāiznora ar komitoloģijas palīdzību. Es to jau sacīju Lībi komiteja arī pirms vairākiem mēnešiem. Es nedomāju, ka es. Neither, implement... Komitoloģija nav pareizais instruments, jo tā nav caurskatām. Tad, ja īstenošanas uh, instrumenti tiks dot komisijai vai padomēji, tad nekas reāli nebūs labāk. Tas ir process, kurā šis parlaments netiek iesaistīts. Tāpēc nāks klājā ar grozījumu caurskatāmāku procedūru. Es domāju, ka robežu kontrolas atsākšana kā novērtējuma procedūras rezultāts varētu būt Eiropas komisijas pārziņā. Inicitīvai jānāk no Eiropas komisija. Es domāju, ka oficiāli apspriež procedūras ietvaros šis parlaments ir jāuzklausa un lēmums jāpieņem padomē. Jo ko kompetence uh, par ārējām robežām vēl ar vienu piekrīt dalībvalstīm. Tāpēc es nedomāju, ka būtu prātīgi vai vispār būtu iespējams atņemt padomēji šīs pilnvaras. Tāpēc nobeigumā priekšstādā kungs gribētu sacīt, ka mums ir jāstiprina šīs procedūras Eiropeiskais skatījums, Eiropas komisija un aģentūra, kā paredzēts vairākos grozījumos, varētu spēlēt efektīvāku lomu, reālāku lomu. Taču, ja kā pēdējais risinājums būtu robežu kontroļu atsākšana, tad šai procedūrai jābūt Eiropas komisijas institīvai, parlamentam būs konsultatīva loma un tad lēmums tiks pieņemts ar vairākumu lēmumu padomē. Enšu kungs lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu sveikt mūsu kolēģi Renātu Vēberi par viņas lielisko ziņojumu, par to, kā viņa to sagatavoja, par to, kā viņa vadīja sarunas ar dažādām iesaistītām institūcijām institūcijām, kas bija saistīts šī ziņojuma sagatavošanas procedūrā. Es arī gribu pateikties viņai par lielisko sadarbību, un es domāju, mēs varēsim tāpat sadarboties arī nākotnē. Tā pašā laikā es piekrītu kolēģi Karlas sacītajam, nu negluži simtprocentu apmērā, taču lielā mārā es viņam piekrītu. Mēs vēl spriedīsim par šo lietu, mēs redzēsim, kāda ir mūsu argumenti un pretargumenti, un es ceru, mēs varēsim nākt klājā ar kompromisu grozījumiem, kas būs pieņemam visiem. Tagad runājot par atsevišķiem grozījumiem, es tos iedalīju trijās kategorijās. Pirmkārt, daži grozījumi skaidro dažādos noteikumus komisijas priekšlikumā piemēram, noteikums saistībā ar vadlīnijām, ar ikgad ziņojumu, kas ir jā, jāiesniedz parlamentam. Un šis ziņojums manā skatījumā varētu spēlēt nozīmīgu lomu, īstenot būtisku ietekmi uz eh, aktivitātēm, kas saistīts ar Schengens zonu. Otrā grozījumu kategorija tā manai grupai ir jau bieži svarīga, un ja pareizi saprot arī citām politiskām grupām, ir tāda, kurā grozījumi vēlas novērst kaut kādu pārpratums par migrantu plūsmu, kā cēloni robežu kontroļu atsākšanai. Migrantu plūsmas vādīšana nevarētu būt par pamatu robežu kontrolas atsākšanai. Protams, mums vajadzīgi ir Eiropas instrumenti, kas ļautu vadīt migrantu plūsmas. Un šo plūsmu vadībai būtu jānodrošina cilvēku tiesību aizsardzība. Taču nevar tā būt, ka migrantu plūsmu valdība varētu būt par iemeslu ierobežot brīvo kustību Schengenas zonā. Un tad ir trešā grozījuma kategorijas, kur norāda ir mans kolēģis Karlas. Mēs esam ierosinājuši eh, kontrolas mehānismus tādās situācijās, kad komisija uzskata, ka ir nepieciešams uz laiku atsākt robežu kontroli, kad tiek atklāti milzīgi trūkumi ar Schengens mehānismu starpniecību. Es ierosināju, ja atbalsta pasākumi nav pietiekoši efektīvi, tad komisijai jānosūt ziņojums padomē un parlamentam. Uh, atsaucoties uz nepieciešamu atsākt pagaidu robežu kontrols. Un tad padomēju un parlamentam būs viens mēnesis, lai nāk klājā par, ar atzinumu par šo ziņojumu, un tad komisija būs iespēja izlēmt par pagaidu robežu kontrols atsākšanu, izmantojot īstenošanas aktu saskaņā ar attiecīgo procedūru. Es uzskatu, ka risinājums ir šāds Es runāšu ar manu kolēģi Kārlas, lai redzētu, kurš no abiem piedāvātajiem risinājumiem viņa skatījumā ir labākais. Katrā ziņā šis mehānisms, manis piedāvātais mehānisms, pārēdz demokrātiski efektīvu procedūras kontroli ārkārtējos gadījumos, kad šāda robežu kontroli ir atkal jāievieš. Paldies, Kellers kundze, lūdzu. Jums paldies. Es aizstāju mūsu ēnu referenti. Viņa šeit nevarēja būt. Mēs zaļie visumā uzskanā, uzskatām, ka Schengenas zona ir kopienas lieta, līdz ar to eh, jebkāda veida robežu kontroļa atsākšana atkal uh, ir eh, kopienas ziņā, nevis tas viss jāatstāja dalībvalsts ziņā. Dalībvalsts var Ehm, bija paredzēts, ka tās apspriestos ar ehm, kaimiņu valstīm, bet tā nekad nav bijis tā, tad es neuzskatu, ka te kaut kas varētu uzlaboties. Tāda ir mūsu nostāja. Mēs uzskatām, ka migrantu plūsma nav uzskatāma par draudiem uz ārējām robežām, un tāpēc tā šeit nebūtu pieminama kā cēlons robežu kontroļu atsākšanai tālāk. Runājot par grozījumu ka Eiropas parlaments tiktu informēts. Mēs uzskatām, ka Eiropas parlaments ir jāinformē jebkurā procedūras posmā. Tāpat mēs uzskatām, ka komisija ir izteikusies pārāk vispārēgi, kad vien pastāv draudi sabiedrības drošībai. Tad nevar tā tik abstrakt runāt par kaut kādiem draudiem, tādiem kā terorisms. Tam jābūt kādam taustāmam draudam Un tas tad šeit ir jātaino. Tas tad tam jābūt kaut kam pierādītam. Un tālāk mums ir bažas par to, ka komisija ierosina, ka pagaidu robežu kontrolas atsākšana varētu būt arī zināmu trūkumu dēļ, kas ir, ar kuriem ir bijuši saskars agrāk, kas ir pierādījušies agrāk. Mēs neuzskatām, ka tāda pieeja būtu pareiza nevienmēr eh, dalībvalsts ziņā ir vai tā īsteno atpakaļ nosūtīšana vai nē. Es domāju, eh, šādā, šāda ir mūsu grozījuma pamat doma. Mēs ceram, ka mēs eh, nonāksim pie vienošanās kā kopienas līmenis tiek uzturēts kā visvarīgākais. Tas mums ir ārkārtīgi svarīgi un vēl ir ārkārtīgi svarīgi, lai migranti netieki uzskatīti par eh, politikai, pret politiku vērstu lielo draudu. Paldies, Ernstas kundze. Iedank. Paldies. Tas ir sarežģīts jautājums. Protams, Šonganas zona mums ir nesusi daudz ieguvumu, un pateicoties Šengenai, eh, mēs varam baudīt šo pārvietošanās brīvību. Eh, tas ir liels ieguvums un vērtība, tādēļ mums pret to ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Un, protams, mēs negribam eh, radīt papildus problēmas, bet šajā konkrētajā gadījumā dalību valstīm nevajadzētu atstāt pārāk lielu rīcības brīvību. Kopienas metode īstenībā ir vienīgais iespējamais instruments, ko šajā kontekstā var izmantot, lai arī vērstos pret patvaļu. 23. pāns Šengenas uh, eh, robežu kodeksā. Īstenībā tur jau ļoti daudz ir pateikts. Ja mēs runājam par kopienas metodu, to noteikti vajadzētu spēcināt. Tas būtu, tās būtu vienīgās izmaiņas, ko mēs šeit varētu ieviest. Mēs saprotam, ka varbūt citiem tas nebūs paprātam, un Weibers kundzes arī saprotu, ka jūs varētu izstrādāt citus grozījumus, jo jūs to aplūkojat no citu redzes slēņķa. Uh, ja mēs kaut ko darīsim, tad uh, tieši kopienas metodas ziņā. Kolēģi, mums arī ir jāsaprot, vai tie ir patiešām pareizie priekšlikumi. Un, ja mēs vienosimies par kaut kādu konkrētu virzību, tad noteikti vēlreiz ir jāsaliek galvas kopā un jādomā, ko īsti darīt. Tātad, jā, iniciatīva ir jānāk no komisijas puses pilnīgi pareizi, ne jau no padomas puses. Un, ja mēs runājam par šo lēmumu, tad tas arī ir atbilstoši. Te tiek runāts par um, pagādi atjaunošanu ārkārtas apstākļos. Kas tad ir šie atkār, ārkārtas apstākļi? Nu, kaut kā cik planētieši vai kas? Es domāju, ka nevajadzētu pārāk atkāpties no sākotnējās likumdošanas un vienā no saviem grozījumiem, līdzīgi kā zaļie, uh, kur tiek runāts par konkrētu apdraudējumu, mums vajadzētu to noteikti ierobežot un skaidrāk formulēt, nu kurā brīdī tad eh, būs šāds milzīgs apdraudējums. Tālāk eh, referentes pūliņi eh, pareizā valodā runāt par migrāciju, un mēs par piekto apsvērumu iesniegsim vairākus grozījumus, lai migrantus neuzskatītu eh, par kaut kādiem draudiem, bet, protams, eh, ja te ir runāts par lielu skaitu trešo valstu piedarīgo, kas vienā brīdī uh, dodas pār robežām, bet tas nav tā skaidri definēts tālāk. Mūsu grozījumi vienmēr ir ļoti strikti, ja mēs runājam par atpakaļ atgriešanu. Mēs negribam, lai šeit būtu izstrādāta tāda saikne starp atpakaļ atgriešanu. Nevajadzētu te varbūt visu sajaukt kopā. Un te ir arī tādi mazāki grozījumi, runājot arī par to, kas tad notiks, kā sabiedrība uztver šos, šīs atjaunotās robežu kontrolas. Nu, mēs taču gribam cilvēkus informēt, bet tajā pašā laikā negribam e, ierobežot viņu brīvības un privilēģijas. Es domāju, ka mums vajadzētu vēlreiz e, to visu rūpīgi apskatīt. Šis ziņojums ir pārāk svarīgs, lai vienkārši nu, uz kaut ko pievērtu acis. Uh, Tādēļ, ja mēs runājam par kopienas metodu, tā noteikti ir jāspēcina. Nevajadzētu dalību valstīm rīkoties patvaļīgi, ir jāizstājas visi caurumi, pa kuriem ir iespējams izbēgt, un nu, tādā gadījumā mēs to atbalstām. Paldies! Bratkovska kungs, lūdzu. Panovie, następnie chciałem podziękować pani. Paldies, dāmas un kungi! Sākumā vēlējos pateikties Vēbers kundzei par viņas darbu. Daži vārdi par robežu kontrolēm. Es neslēpšu, ka Polijā mēs uh, arī esam uh, iestājušies Schengens zonā, un, protams, Polijas pilsoņi par to ir ļoti priecīgi. Un mēs esam ļoti priecīgi, ka mēs tā vienkārši varam uh, braukt no vienas valsts uz otru. Ja kāds atkal grib ieviest robežu kontrols, Protams, eh, cilvēki būs neapmierināti. Protams, ka jārūpējas par visu pilsoņu drošību, tā ir svarīgāka, bet eh, mums ir jāievieš pasākumu ļoti, ļoti piesardzīgi. Un, ja mēs pieņemsim pēdējo lēmumu, tas ir jādara ārkārtīgi uzmanīgi, un Eiropas komisijai ir jāveic nepieciešamo analīzi, un, protams, arī padomi ir jāiesaist šajā darbā. Es arī esmu iesniedzis grozījumu no savas puses, un. Uh, gribēju arī kolēģis lūgt to visu kārtīgi pārdomāt. Mēs runājam par kopīgajām robežām un arī par Eiropas Savienības ārējām robežām. Es dzīvoju pie robežas ar Ukrainu un Baltkrieviju. Un robežu pārvaldība, protams, um, ir svarīgs uzdevums, un mums ir jādomā arī par saviem pilsoņiem. Un Eiropas Savienība tik daudz dara, lai satuvinātu Eiropas Savienības pilsoņus, nevis lai tos attālinātu. Makintārs kundz lūdzu. Uh, thank you, Mr. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms gribēju pateikties Vēbers kundzei par visu darbu, ko viņa ieguldījusi ziņojuma tapšanā. Un es patiešām varu atbalstīt to, ko viņa darījusi. Mēs, protams, eh, visi esam par brīvu personu pārvietošanos, tā ir viena no pamatbrīvībām, bet uh, ir jāsaprot, kas likts otrajā svaru kausā. Dalību valstīm ir jāatstāj zināmas manevrēšanas iespējas eh, ārkārtas apstākļos. Paturēsim to prātā. Es esmu no apvienotās karalistes. Un es saprotu, cik eh, šis jautājums ir jūtīgs. Mēs esam saglabājuši robežu kontrolas savā valstī. That, um... Daudzi delegāti manā politiskajā grupā, kas nav no apvienotās karalists, arī ir nobežījušies un esam iesnieguši tikai trīs grozījumus un tie attiecas uz apsvērumiem, nevis uz punktiem. Vaļsirdīgi runājot, nedomāju, ka te būtu milzīgs pretrunas. 33. grozījums, tur tiek runāts par to, ka ir jāievēro dalībvalstu prasība rīkoties ātri. Nu, protams, eh, var sagaidīt, eh, ka ir jātiekas un jākoordinē pasākumi, bet, nu, kaut kādos brīžos tas nav iespējams. Mēs iesniegsim grozījumus, lai, kā Vēbers kundze teiktu, saglabātu pareizo līdzsvaru. Paldies! Paldies! Tagad došu atkal vārdu referentē Vēbers kundzei. Lūdzu. Uh, thank you. Paldies! Uh, Paldies visiem kolēģiem, kas uh, iepazīstināja mūs ar savu skatījumu uz šo ziņojumu. Paldies visiem grozījuma autoriem, komisijai padomē par viņu izteikumiem. Es negribēju tagad uh, uzsākt diskusijas par jau apspriestiem jautājumiem, jo mums jau bija pirmā viedokļu apmaiņa, nevajag pie tā visa vēlreiz atgriezties. Tagad jau mēs esam pavirzījušies tālāk, bet varbūt vajadzētu atgādināt kolēģiem, ka nestoties uz to, cik, eh, da, cik eh, spēcīgi es gribētu aizsargāt komisijas priekšlikumu, jo kopienas pieeja tieši Schengens gadījumā man ir ļoti tuva, bet ir jābūt realistiskai. Nu, dažreiz varbūt labāk ir pieņemt lēmumus, eh, klausoties jūsu galvā, nevis sirdī. Un es mēģināju izstrādāt tādu priekšlikumu ko varētu uh, atbalstīt daudzi kolēģi, bet ko noteikti neatbalstītu padome. Tā tad nebūtu jēgas eh, piedāvāt kaut ko, kas būtu, prātā, mūsu kolēģiem, bet padomē mm, sastaptos ar pilnīgu noraidījumu. Tādēļ es mēģināju atrast līdzsvaru, saglabāt kopienas metodi. Nu, tā nav kopienas metode, ko piedāvāja komisija, bet jebkurā gadījumā tas ir vairāk nekā ir mūsu rīcībā. Es saprotu, ka tas nav nekāds uh, šedevrs, bet vērtējot to, cik uh, augstu cilvēki vērtē Schengenu, cilvēki vēlas saglabāt Schengenas zonu. Es tagad negribu nevienu saukt vārdā, bet pēdējais paziņojums par Schengenas zonas attīstību, evolūciju Eh, pierāda to, ka pat eh, neliela kopienas metodas uzlabošana eh, noteikti būs vērtīga. Tālāk, ja mēs runājam par migrantiem, mēs nedomājam, ka viņi tiks uzskatīti par nacionālās drošības apdraudējumu. Jārunā arī par atgriešanas procedūrām, bet nevajadzētu tās uzskatīt par apdraudējumu nacionālajai drošībai. Klausoties kolēģu izteikumos, esmu pārliecināta, ka būs viegli vienoties par kompromisiem. Piemēram, 23., 24., 25. panta gadījumā arī uh, attiecībā uz apsvērumiem. Protams, joprojām ir neatbildēts jautājums, ko darīt ar 26. pantu. Mēs te nevaram atrast zelta vidusceļu, vai nu komutoloģija, vai cits lēmums. Domāju, par to mēs noteikti vēl diskutēsim ar ēnu referentiem, padomi, komisiju. Īstenībā es ceru, ka mēs jau pēc iespējas ātrāk varēsim tikties eh, kopīgi ar visiem ēnu referentiem, lai beidzot sāktu strādāt pie kompromisu grozījumiem. Un lai mēs eh, varētu uh, būtu labi sagatavot balsojumam. Ja nemaldos, tas ir paredzēts 26. aprīlī. Paldies! Protams, es arī aktīvi turpināšu uh, sastrādāties ar visiem ēnu referentiem līdz balsojumam. Un, protams, arī pēc tam paldies. Paldies! Paldies par jūsu darbu! Paldies par to, ko jūs vēl veiksiet! Es saprotu, ka jūs esat gatava meklēt kompromisus. Jūs esat apņēmības pilna strādāt pie kompromisa grozījumiem, lai Lībe komiteja varētu balsot aprīlī. Tā tas ir programmā. Paldies! Paldies kolēģiem, kas piedalījās diskusijās. Un tagad 18. darba kārtības punkts un 19. tos apspriedīsim kopā. 18. 18. darba kārtības punkts - apmaiņas, atbalsta un mācību programma Eiro aizsardzībai pret viltošanu. Programma Perikls 2020. 2020 program. The rapporteur here. Referents ir Ante Makintājas kundze. Un runāsim arī par 19. punktu regulas pieņemšana, ar ko izveido apmaiņas atbalstu un mācību programmu, lai eh, varētu aizsargāt eiro pret viltošanu, perikls 2020 piemērošanas paplašanāšanu, to attiecinot arī uz neiesaistītajām dalību valstīm. Un par šo darba kārtības punktu atbildīgs ir Augustīns Dijās Demēra Garcia. Viņa zālē nav bet viņu aizstās Karlos Koelju. Kolēģi, sākumā uzklausīsim komisiju, būs pirmā viedokļa apmaiņa un došu vārdu komisijai. Haukungs. Vai tas ir jūsu uzvārds? Hau. Hau. Viņš ir no Olaf un viņš piedāvās uh, mums detalizētāk izklāstu, un pēc tam došu vārdu Dānijas prezidentūrai, un tad uzklausīsim arī referentus Karlos Koelio, Makintārs kundzi, un, protams, arī vispārējais, kas vēlēsies runāt. Lūdzu, Haukungs, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs patiešām esam pagodināti, ka šodien varam uh, jūs iepazīstināt ar priekšlikumu Pere, Periklis 2020. Un tā ir programma, kas ir veltīta eiro aizsardzībai pret viltošanu. Kas tad īsti ir šī programma? Mēs šeit runājam par apmaiņu, atbalstu mācībām, uh, apmaiņu ar viedokļiem, informāciju. Uh, lai labāk varētu valūtu aizsargāt pret viltojumiem. Ir īpašas uh, ekspertu grupas, atbildīgās uh, valstu iestādes, kas cīnās pret viltojumiem, dažādas aģentūras. Protams, mēs sadarbojamies arī ar um, Nacionālo banku pārstāvjiem. kā arī zinātniekiem, analītiķiem, eh, cilvēkiem, kas strādā laboratorijās un ļoti labi var atpazīt uh, viltotas monētas un naudas zīmes. Perekls 2020 programmā var piedalīties visi cilvēki, kas jau kad mūžā ir strādājuši šajā jomā, proti, kas jau kad ir mm, strādājuši ar viltojumiem saistītā jomā. Protams, mums ir jāturpina atbalsts sniegšana, nepieciešams finansējums gan ES, gan arī ārpus ES. Jāsaka, ka viltojumi nekur nav pazuduši, draudi joprojām pastāv, un ja mēs runājam par eiro, tā ir valūta, ko izmanto visā pasaulē, ņemot to vērā. Protams, daudziem krāpniekiem eh, šķiet visai izdevīgi viltot eiro. Tādēļ mēs piedāvājām dažādas, dažādus mehānismus, eh, iekārtas, lai varētu labāk atklāt viltojums un, protams, pret tiem cīnīties. Protams, arī dalībvalsts šeit daudz ir veikuši. Mēs esam arī atklājuši jaunus draudus, kas nāk no citām valstīm, piemēram, no Krievijas, Ķīnas. Jāsaka, tas, kas tiek darīts Eiropā, ir tikai tāds papildus pasākums dalību valstu veikumam, lai e, eiro varētu aizsargāt dubult labi visā Eiropas Savienībā. Tieši tādēļ komisija ir piedāvājusi divus priekšlikumus. Viens no tiem attiecas uz tām dalībvalstīm, kas ir Eirozonā, un priekšlikums, kas attiec uz pārējām valstīm. Regulas priekšlikumā ir uh, skaidri mērķi, un galvenais mērķis, protams, ir aizsargāt eiro, uh, zīmes un monētas pret viltojumiem, un mēs izmantojam uh, dažādas apmācības, apmaināmies ar informāciju, paraugu praksēm, organizējām seminārus, un, protams, mēs atbalstam arī zinātnisko darbu, analītisko darbu, lai varētu ātrāk un veiklāk noteikt viltojumus. Esam padarījuši jau krietni daudz, bija pēriklis 1, pēriklis 2 un sākotnējo programmu izveidoja ar padomus lēmumu 2001. gadā. Un e, padomus lēmums tika grozīts, lai perikls varētu darboties arī līdz 2013. gadam, tātad nākamā finanšu plāna ietvaros. Mēs jau esam guvuši rezultātus, tika finansēti 84 projekti un 93% no budžeta jau ir izmantoti. Eh, tīmeklī piedalījās 4000 dalībnieku un saskaņā ar eh, šo atgrieznisko saikni, ar eh, spriežot pēc cilvēku atsauksmēm, nu vairāk par 90% bija visai gandarīti par piedalīšanos projektā. Mēs katru gadu konsultējamies arī ar dalībvalstīm, Eiropas centrālo banku, EIPOLu, IPOLu par uh, eh, Pērikls programmu un tas papildina stratēģiju, ko sauc par Perikles stratēģiju. To mēs apspriežam kopīgi ar dalību valstīm un citām institūcijām. Ir arī eiro viltošanas ekspertu grupa, uh, un mēs esam uh, nosprauduši galvenās prioritātes, un, protams, galvenokārt mēs runājam par Eiropas Savienības dalību valstīm, bet attīstības, uh, sadarbība ar attīstības valstīm arī ir ļoti svarīga. Šādu sadarbību mēs izveidojam ar Dienvidā uh, Austrum Eiropas valstīm, piemēram, tādām, kas Eh, ražo daudzu viltojumu, piemēram, Balkānos, un ir Dienvidu Austrum Eiropas platforma. kas eh, cīnās pret viltojumiem tieši šajā uh, eh, kontinentu daļā. Tātad tā ir Periklas stratēģija tieši šobrīd. Tāpat mēs uh, sadarbojamies ar valstīm ārpus Eiropas. Mēs uh, esam arī sazinājušies ar kolēģiem Spānijā, jo viņiem tur ir īpaša pretviltojuma aģentūra. Uh, Tāpat uh, ap, ietveram savā redzeslokā arī Latīņu Ameriku, Dienvidu uh, Ameriku, piemēram, Kolumbijā ārkārtīgi daudz um, monētu un, un zīmju tiek uh, viltots arī dolāri, tiek viltot uz nebēdu un uh, mēs redzam, ka patiešām šīs organizētās noziedzības veids ir uh, zēles un plaucis. Un, protams, nauda tiek uh, ražota, drukāta un pēc tam tā tiek laista apgrozībā. Un par to es uh, uh, stāstīšu arī vēlāk, un mēs, protams, ņemam vērā iespējamos riskus. Ja mēs runājam par jaunajiem, uh, jauninājumiem 2020 priekšlikumā, jā, ir piedāvāta regula, tā ir horizontālas dabas, un tas sasaucas ar DFS, un šeit ir iekļauti visi atbilstošie priekšlikumi. Tas uzlabos juridisko noteiktību un mēs esam vienkāršojuši priekšlikumu. Tiek runāts arī par certifikāciju un mēs arī samazinājām normas, kas attiecas uz uh, attaisnotām izmaksām. Vēl kāds uzlabojums. Mēs uh, paaugstinājām līdzfinansējumu līdz pat 90% ārkārtas gadījumos. Tādā veidā tie, kas uh, darbojas platformā, kas sadarbojas ar Dienvidu Austrumā Eiropas valstīm, varēs veikt daudz vairāk aktivitāšu un piedalīties projektos. Mēs lūdzām, lai platformas dalībnieki piedāvā arī savus priekšlikumus un, protams, uh, mums viņi arī kaut kā bija jāmotivē. Daudzas dalība valstis uh, tieši šajā reģionā cīnās ar lielām uh, finansēšanas grūtībām. Tādēļ mēs piedāvājam augstāku līdzfinansējumu procentu. Līdz pat 90%. Uh, Tālāk, ja mēs runājam par programmas efektivitāti, mēs piedāvājam līdzfinansējuma iespējas, lai varētu nopirkt arī dažādas ierīces un iekārtas. Līdz tam tas nebija piedāvāts, un tāpat tas attiecas arī uz uzturēšanu un apmācību. Tika veikts arī pētījums, kurā piedalījās visi interesanti, un ar tā rezultātiem ir iespējams iepazīties. Paldies! Tagad došu vārdu Dānijas prezidentūras pārstāvim. Lūdzu īsi, un pēc tam klausīs, uzklausīsim referentus. Thank you very much, Mr. Ch Paldies. Vispirms eh, daži vārdi par diviem priekšlikumiem, kā tie tiek skatīti padomē. Padomē bija divas sanāksmes par priekšlikumiem, un pirmā bija komisijas uzstāšanās, un pirmā viedokļu apmaiņa notika februāra beigās Un eh, šodien padomas darba grupā mēs pabeidzām pirmo tehnisko lasījumu. Eh, mēs skatījām visus pantus un apsvērumus. Un Dānijas prezidentūras mēķis ir sarunu mandāts vēlākais prezidentūras darba beigās, lai sāktu sarunas un diskusijas ar Eiropas parlamentu. Uh, Mēs ceram uz labu sadarbību ar parlamentu šajā jautājumā. Paldies! Tagad vārds referentiem. Eh, Makintāra kundze. Paldies! Es gribētu vispirms pateikties kolēģiem par iespēju strādāt pie šī svarīgā ziņojuma. Tātad es varu uh, apsolīt, ka es darīšu pēc iespējas visu, uh, kas uh, Libe komitejai ir vajadzīgs. Mēs strādāsim kopā ar otro referentu vai viņa kolēģi šajā gadījumā Es saprotu, ka eh, sākotnējā eh, perikla programma bija padomes eh, lēmuma rezultāts un tad tā tika paplašināta no Eirozonas valstīm uz visām dalību valstīm, un tāpēc šī programmas paplašināšana arī ir jāizdara tādā virzienā, uh, Tāpēc mums ir divi ziņojumi. Vieglāk būtu ar vienu, bet eh, juridiskā pamata dēļ mums vajag divus eh, ziņojumus. Un mēs eh, apvienotā karaliste nesam daļa no Eirozonas, bet ir ļoti svarīgi apvienotajai karalistei arī strādāt pie šī jautājuma, jo mums pašiem gan nav eiro, bet mēs to lietojam ļoti plaši. Es arī eh, ceru uz sadarbību ar kolēģiem eh, pie šī ziņojuma un paldies arī Halkungam par paskaidrojumiem, īpaši par jaunajiem elementiem. Es domāju, ka mēs visi atbalstām uh, vienkāršošanu un ražīgumu, un ir labi arī dzirdēt eh, jaunākās ziņas tieši no eh, padomes. Un es arī ceru eh, saņemt informāciju par citu kolēģu nostāju un ceru strādāt tālāk kopā ar viņiem. Paldies! Tagad, eh, ko iekungs lūdzu, otrais eh, referāts. Paldies! Kā jūs zināt, mūsu kolēģis pašlaik ir eh, Vašingtonā, Dievs Demēra kungs, un tā tad es pārstāvu viņu informēt par šo referātu. Vispirms es gribētu apsveikt Makintāra kundzi Un, kā viņa jau teica, šie divi eh, ziņojumi ir cieši saistīti un tie ir lāsāmi abi kopā. Dievs de Merakungs apsveic komisijas priekšlikumus un uzskata, ka komisijas iniciatīva, lai pārskatītu un uzlabotu eh, perikle programmu un arī paplašinātu tos citām dalību valstīm un sektoriem, uh, ir ļoti pozitīva. Un arī viņš uzskata, ka tiks lietoti noteikumi, lai padarītu eiro drošāku pret viltojumiem visā Eiropā. Tiesa, te mēra kungs atceras, ka astoņi ziņojumi pie kuriem viņš ir strādājis, e, skaidri parāda, kā perikla programma ir bijusi veiksmīga, un e, eiro ir kļuvusi par vismazāk viltoto valūtu pasaulē, bet pastāv jauni draudi, jauni izaicinājumi Eiropas Savienībai, un kā arī eiro ieviešanu jaunās valstīs nozīmē, ka būs jāievieš šī programma. Tāpēc tiesa eh, Mērkungs eh, pieņem šos priekšlikumus un eh, tie varēs palielināt ražīgumu, novēršot eiro viltošanu kas arī e, palīdzēs dalību valstu iniciatīvām. Vārds runātājiem. Paldies, priekšsādātāji. Es ņemu. Paldies, priekšsādātāji. Es esmu mm, Eiropas. Uh, Es esmu ēna referente un es uzskatu, ka šie ziņojumi ir uh, pareizi, jo katrā ziņā mums jārūpējas eh, par to, lai nevarētu viltot eiro. Jo tas tiek um, ne tajās valstīs, kas jau ir eirozonā, ne tajās, kas agrāk vai vēlāk nonāks eirozonā. Mm, mm, pastāv viltošana, jo īpaši attiecībā uz banknotēm. Īpaši uz eh, maza, eh, mazas vērtības banknotēm piemēram, 20 eiro banknoti. Tāpēc ir skaidrs, ka ar to ir jā, jācīnās. Perikles programmas e, pieredze, kas pastāv kopš 2001. gada, apkarojot vilto, e, eiro viltošanu, ļoti svarīga. Un te ir arī izvērtas, e, izvērtas krimināla vajāšanas ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī trešajās valstīs. Tā tad ir starptautiska sadarbība cīņā pret eh, viltošanu. Komisārs Šmetekums, kurš atbildīgs par šo jautājumu, um, ziņo, ka um, viltošana jā, ir, <clears throat> ir krimināls eh, pārdar nodarījums eh, pret eh, Eiropas Savienības budžetu. Tātad mums ir jārūpējas par to, lai dalība valstis mm, tiešām varētu būt labu no tā, kas notiek. Vēlreiz būtu jāuzsver Eiropas aspekts šai ziņā. Te, protams, nekādā veidā netiek skarta dalībvalstu kompetenci, jo tiek izmantots tieši proporcionalitātes princips. 13. pāns ir jo īpaši svarīgs, jo tajā ir runa par preventīviem pasākumiem, lai apkarotu um, eiro viltošanu. Te ir runa par sankciju uzlikšanu, par preventīviem pasākumiem, taču arī sankcijām ir jāpastāv. Tas ir ļoti svarīgi. Vēl ir svarīgi atvieglot pieju šai programmai dalībvalstīm. Svarīgi, lai pastāvētu liela šīs programmas, Perikles 2020 programmas panākto rezultātu caurskatāmību. Arī personālam ir jābūt ļoti labi sagatavotam cīņā pret eiroviltošanu Tas ir jo īpaši svarīgi. Taču vēl ir svarīgi, lai pastāvīgi tiktu informēti arī iedzīvotāji, un te es gribu uzdot jautājumu, jautājumu Eiropas komisijas pārstāvē. Vai programmas e, finansējumā ir paredzēta arī informēšanas kampaņa visparastākam cilvēkam par šo te viltošanu, jo es domāju, ka pilsoņiem, iedzīvotājiem ir noteikti jāzina, kas notiek, lai viņi tā būtu labākais aizsargāti. Vai vēl kāds vēlas izteikties šajās debatēs, jautā priekšsādātāji? So, further... Ja nav vairāk eh, komentāru, tad varbūt eh, referenti vēlas kaut ko pateikt, vai arī tas pagaidām ir viss. Tad mēs esam. Um, arī izskatījuši šo punktu. Mēs eh, arī dzirdējām Papadopola kundzes uzstāšanos un pateicamies arī komisijai par informāciju. Un es saprotu, ka mēs esam priekšā noteiktajam laikam. 20. jautājums. Krimināla sankcijas iekšējās informācijas ļaunprātīgas izmantošanas un tirgus manipulācija gadījumā. Komisijas pārstāvis vēl nav ieradies, tātad mums arī eh, man ļoti žēl paziņot, bet mums eh, nāksies eh, paņemt pusstundas pārtraukumu. Nu, tas nav īsti tas labākais, bet kā, tā kā komisijas pārstāvs ir paredzējis ierasties uz sešiem, tad mums vajadzēs pusstundu pagaidīt, un tad tas ir arī pēdējais punkts, ko mēs skatīsim eh, šīs dienas sesijā. Paldies!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 Yes, final point. Final. Pēdējais darba kārtības punkts, saka priekšstādātājs, diena ir bijusi gara. Apspriedīsim kriminālas sankcijas iekšējās informācijas ļaunprātīgas izmantošanas un tirgus manipulācija gadījumā. Uzklausīsim eh, komisijas viedokli. Eiropas komisija ir izlēmusi nākt eh, klajā ar pasākumu pakotni regulu un arī ierosinājums ir direktīvai kriminālam sankcijām iekšējās informācijas ļaunprātīgas izmantošanas tirus un manipulāciju gadījumu. Tad uzklausīsim prezentāciju par šo tēmatu. Un tad varbūt varēsies izvērties, izvērsties diskusijas komisija vārds. Liels paldies priekšsēdētāji, ka devāt mums iespēju pastāstīt par šo priekšlikumu pavisam īsi. Eh, es saprotu, ka diena tuvojas nobeigumā un divas eh, garas dienas jau Lībē ir eh, noritējuši, ņemšu to vērā. Es uzskatu, ka šis ir īstais brīdis apspriest šo jautājumu, jo divi gadi pagājuši kopš Lisabonas līguma, un tagad mēs varam sesināt, kāda ir rezultāta šim darbam. Priekšlikums ir daļa no krimināla politikas izstrādes. Uh, un tas jau ir iestrādāts mūsu kriminālu tiesību dokumentā, par ko tika apspriest šajā komitē. Tātad ar šo priekšlikumu mēs pirmo reizi izmantojam tos principus, īstenojam principus, kurus minēja mūsu krimināla likuma, um, <clears throat> krimināla tiesību uh, paziņojumā. Un šī ir pirmā reize, kad mēs izmantojam Lisabonas līgumu, lai nākt klajā ar kriminālu sankcijām, tā nodrošināt efektīva Eiro ES politikas mm, īstenošanu saskaņā ar 18. pantu 3. punktu 2. pakšpunktu. Tas ir saistīts tātad ar tirgus manipulācijām. Mūsu priekšlikums ir daļa no plašākas pakotnes, tātad, tāds sakot, galvenais priekšlikums te ir par tirgus man ļaunprātīgu izmantošanu, un tālāk ir domātas sankcijas, lai stiprinātu noteikums pret tirgus ļaunprātīgu izmantošanu, un te ir paredzēts arī iztenot krimināls sankcijas. Tātad mēs tirgus ļaunprātīgu izmantošanu iekļaujam tiesību aktā. Mēs, protams, sekojam stingrajiem principiem, kas ir izklāstīti mūsu krimināla tiesību paziņojumā komunikācijā. Tātad mēs īstenībā visu kriminālu tiesību uh, sankcijas kā pēdējo risinājumu tātad saskaņā ar 83. pantu šīm uh, krimināliem pasākumiem jābūt ir būti, pēc būtības un tad eh, te ir iespēja iztenot darbību ES līmenī. Tad kāpēc mēs eh, vēlamies šeit tādu kopīgo definīciju kriminālu sankciju? Te nav tikai eh, runa par cilvēku uzticēšanos finanšu tirgiem. Mēs uzskatām, ka pašreizējā ekonomiskajā atmosfērā, cilvēkiem ir svarīgi atgūt uzticēšanos finanšu tirgiem, un tāpēc mums ir nepieciešami efektīvi līdzekļi, kā novērst kriminālu aktivitāti. Mēs esam pēdējo gadu laikā redzējuši, cik briesmīgs bija sekas uh, individuālai uzvedībai, uh, tad, kad uh, tika um, izplatītas baumas, lai manipulētu, manipulētu finanšu instrumentu cenas vai arī izplatot kādu konfidenciālu informācijas daļu. Mēs uzskatām, ka krimināla sankcija šai ziņā būtu būtisks instruments, kas ļautu cīnīties ar iekšējās informācijas ļaunprātīgas izmantošanas pārkāpumiem. Un tas ļaus mums efektīvi īstenot mūsu politiku par ļaunprātīgu izmantošanu. Tātad mēs esam izvērt, mm, iztenojuši padziļinātu pētījumu, kādas ir sankcijas šādos gadījumos dalību, dalību eh, valstīs. Un uh, rezultāti visnotaļ atšķirīgi. Dažās dalību valstīs ir nopietnas krimināla sankcijas šādos gadījumos, taču ne visās dalību valstīs tiek sodīti gan uh, iekšējā tirgošana, šāda informācijas nopludināšana un tirgus manipulācijas un uh, krimināla kodeks šajā ziņā atšķirīgās dalībvalstīs visnotaļ atšķirīgs. Tātad uh, Eiropas Savienības dalībvalstīs situācija ļoti atšķirīga, un tā kā tirgus ļaunprātīga izmantošana ir īstenojama pārobežu aspektā, tad mēs domājam, ka tā mēs arī uzsvērtiek šajā tirgus aspekta. Un mūsu analīze norāda uz to, ka vislielākās problēmas saistīts ar to, ka ne visās dalībvalstīs e, insideru darīšanas un iekšējās informācijas ļaunprātīga izmantošana ir uzskatām par kriminālu pārkāpumu, un tā tad te ir arī sadrumstalota aina. Tā tad mūsu priekšlikums risināt šo problēmu. Mēs tad vienotos uh, kop, par kopēju de definīciju, kas ir um, iekšējās informācijas ļaunprātīga izmantošana tirgus manipulācijas. Un tad mums būtu iespēja izmantot tādas sankcijas, kas neļautu uh, šādi rīkoties. Un, protams, ka proporcionālitātes princips šeit tiek ļoti stingri ievērots. Un uh, mēs nepiedāvājam neko vairāk kā to, ar ko pietiek, lai novērstu šāda veida kārdinājums. Mēs uzskatām, ka kriminālas sankcijas ir, uh, minimālās sankcijas ir pietiekošas šai gadienā, un tas nodrošinās mums politikas efektīvu īstenošanu. Šajā priekšlikumā mēs esam mm, pielīdzinājuši, mēs neesam pielīdzinājuši sankciju līmeņus, mēs vienkārši izmantojām mm, tādus vārdus kā deterrent, persuasive, ka tam pasākumiem ir jābūt sankcijām pārliecinošām un tādām, kas mm, uh, neiedrošina cilvēku darīt to, ko viņš varētu ļaunprātīgi darīt. Un var, ir paredzēts direktīvu īstenot, pēc tam to pārskatīt saskaņā ar eh, kriminālu noteikumiem, eh, sankciju līmeņiem. Mēs uzskatām, ka šāda pieeja pie ir pietiekoši laba, lai risinātu identitātās problēmas. Tātad ir runa par um, tirgus manipulāciju, pārkāpumu efektīvu sodīšanu. Es domāju, ka jūs te atpazīsiet pasākums, kas ir bijuši arī citos priekšlikumos, piemēram, juridisko mm, personu atbildība vai, piemēram, citi, citi līdzīgi pasākumi katrā ziņā. Krimināla sankcijas būs spēcīgs signāls, lai potenciālajiem noziegumiem, noziedzniekiem neļautu apturēt viņus no viņa nozieguma izpildīšanas. Un mēs gribam nosūtīt mūsu pilsēņiem šādu vēstījumu, lai viņi atgūtu uzticēšanos tirgiem. Tātad saskaņā ar 83. pantu otro punktu krimināla likuma instrumentu. Uh, Mēs esam mm, nākuši klēr šādu priekšlikumu pirmo reizi, un es ceru, ka mēs varēsim tālāk strādāt pie šī priekšlikuma. Paldies, priekšstādātājs. Paldies, saka priekšstādātājs. Uzklausīsim paskurs kundzi. Viņa nu pat ir kļuvusi par referentu šajā jautājumā. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšstādātāji. Gribēju pateikties komisijai par šiem ievadvārdiem. Es varu jums pilnībā piekrist, ka ir ļoti svarīgi atjaunot zaudēto uzticību tirgos, un lai šo uzticību atjaunotu, ir jāizvairās no dažādām manipulācijām, pret tām ir jāvēršas, lai arī parūpētos par pietiekam labu pārobežu sadarbību. Ja mēs runājam par uzticību, nevarētu, piemēram, pieļaut, ka tie, kas ir eh, nodarījuši smagus pārkāpumus, eh, pēc tam mm, saņemt ļoti vieglu sodu. Man ir vairāki jautājumi. Īstenībā man ne viss ir pilnīgi saprotams. Jūs teicāt, ka šeit ir ievietot arī pārskata klauzula un komiteja, komisija piedāvā to pārskatīt tik pēc četri gadiem. Man šķiet, ka četri gadi ir pārāk ilgs laiks. Nu, varbūt jūs varētu paskaidrot, kādēļ izvēlējāties tieši tik ilgu laiku. Kādēļ komisija pieņem tādu lēmumu? Cits jautājums ir saistīts ar ar 3. un 4. pantu. Ja mēs runājam par trešo un ceturto pāntu pašreizējā formulējumā, kā jūs varat parūpēties par tādu labāku precizējumu? Piektais pāns. Tur ir ja mēs runājam par šo specifisko jautājumu par manipulāciju, ko jūs domājat ar vārdiem inciting? Tātad, ko jūs domājat ar šiem vārdiem tieši šajā konkrētajā kontekstā? Un pēdējais jautājums. Kā mēs varētu izvarīties no tā, lai kāds netiktu divreiz sodīts par vienu un to pašu noziegumu. Protams, ka man radīsies vēl daudz, daudz daž, dažādu citu jautājumu, bet par tiem es tagad neizteikšos. Paldies! Vai ir kādi konkrēti jautājumi? Nu, un, protams, uz tiem ir nepieciešams atbildes. Lūdzu, komisija. Which, uh... Paldies par jūsu jautājumiem tie pierāda, ka jūs patiešām esat ļoti rūpīgi iepazinusies ar šo jautājumu. Tātad jūs runājat par četriem gadiem, kas paredzēti pārskatīšanas klauzulai. dalību valstīm ir doti divi mēneši īstenošanai, tātad 24, divu gadu īstenošanai 24 mēneši, un tātad dalību valstīm tas ir jāpaziņo padomē un tā tālāk, pieskaitiet vēl papīdz laiku šiem diviem gadiem. Un, protams, arī mums būs jāiepazīsts ar rezultātiem. Mums būs jāveic analīze, kā šie dalību valstu likumi ir tikuši transponēti un vai pašreizējie likumi ir bijuši pietiekami veiksmīgi. Mums ir jāsaprot, vai mēs ar šo priekšlikumu esam uh, sasnieguši to, ko esam plānojuši, lai varētu padomāt arī par attiecīgām sankcijām. Īstenībā šī ir tāda jauna joma krimināltiesībās, un ja mēs uh, gribam uh, noteikt konkrētas sankcijas, mums ar visu to ir jāiepazīstas pietiekami uzmanīgi. Un ir jābūt arī salīdzinošiem pētījumiem dažādās dalību valstīs, lai redzētu, kādas sankcijas tiek izmantotas un kāda līmeņa sankcijas, un vai sankcijas ir gal galā novedušas pie cerētā rezultāta. Uh, incitement, uh, you talk about Article 5. Runāt par incitement, uh, kas minēts 5. pantā. Tās ir normas, kas tika ieviestas jau agrāk piemēram, runājot par krimināltiesībām, un es domāju, būtu pāragri tagad teikt, cik ilgs laiks šeit ir ņemts vērā. Mēs ļoti uzmanīgi definējām uh, trešo un ceturto pāntu, gribējām izmantot pilnīgi precīzu valodu, precīzes formulējumus tieši krimināla tiesībās. Bet, ja mēs runājam par konkrētu regulu izmantošanu ļaunprāt, uh, ļaunprātīgu manipulāciju kontekstā, par to tiek uh, vestas sarunas padomē. Tātad mums būs nepieciešams rūpīgi sekot debatēm un Tādēļ mums ir grūti tagad pateikt, ko nozīmē šis incitement jēdziens, un to varēs definēt tiesnesis. Uh, you briefly mentioned, and I, I won't go into detail, but the question, I think, of... Tālāk runājot par dubult sankcijām, jā, par to varbūt vajadzētu atbildēt vēlāk. Tālāk, ja mēs runājam par ļaunprātīgu izmantošanu, manipulācijām, eh, protams, eh, tas ir krimināla pārkāpums. Un Mums ir arī e, atšķirīgas sistēmas dalību valstīs, citur tas tiek izskatīts administratīvo tiesību ietvaros, citur krimināla tiesību kontekstā, un citur ir abu savienojums, bet nevajadzētu būt e, nu, tādam riskam, ka kāds tiek sodīts divreiz, ka būs dubult sankcijas. Uh, Tas būs dalību valstu tiesnešu pārziņā, ņemot vērā individuālu vērtējumu, lai domātu, kā izvairīties no dubultu sankciju uzlikšanas. Un mūsu priekšlikumā tāpat ir konkrēti kritēriji, lai varētu pateikt, eh, kas tad īsti ir uzskatāms par kriminālu nodarījumu, piemēram, runājot par uh, apzinātu ļaunprātību un, protams, uh, ja jums ir nolūki pārkāpt likumu, tad mēs runājam par apzinātu pārkāpumu, un tad šī lieta, protams, ir jāizskata tiesā. Un tā mēs varētu izvairīties no uh, pārklāšanās, no sankciju pārklāšanās. Liels paldies! That. Paldies! Any additional... Balskurds kundze, vai jums ir papildi jautājumi? Nē, Balskurds kundze jautājumu nav. Nu, nav vairs nekādu, nekādas nopratināšanas. Labi, nu šķiet būsim tagad pabeiguši darbu. Eh, eh, eh, šis ir nevien ļoti nozīmīgs jautājums, bet tas ir jautājums, par ko noteikti ir vajadzīgs diskutēt. Nu, es pats par to pietiekam daudz domāju. Un, ja runājam par procedurālo kontekstu, tad šis jautājums tiek apspriest nevien mūsu komitejā, bet arī citās komitejās, bet nu, mēs nu pat uh, uzklausījām komisijas pārstāvu un tā ir pirmā viedokļa apmaiņa. Referente nu pat ir tikusi iecelta un, ja nav nekādu citu mm, komentāru, es gribēju teikt, ka pēdējo dienu laikā esam strādājuši 15 stundas, nu šodien vakar. Jā, nu mums nekad nav gana, bet šodienai gan būs gana. Paldies un tiekamies nākamreiz.